Friends, we start the meeting and hope... Dargie draugi, sāksim darbu. Ceru, ka tie, kas ir gatavi piedalīties balsošanā un visi ir ieradušies un ir gatavi strādāt. Es gribu redzēt jūsu sejas. Mēs patiešām vēlamies pārliecināties, ka īstie cilvēki sēž īstajās vietās un ir tiesīgi piedalīties balsojumā. Uh, Bet eh, gribēju pateikt, ka esam saņēmuši arī ziņas no Tomasa Hendela. Viņš vēlas pateikties kolēģiem par uh, jaukajiem vārdiem, par izrādīto atbalstu. Viņš ir pateicīgs, ka ir atkārtot ievēlēts amatā par komitejas priekšsēdētāju, lai gan vēl viņam nav iespējams piedalīties uh, sēdēs. Tagad viņam e, ir e, ķīmijterapijas ārstniecība. Viņš ir cerību pilns pēc dažām, e, dažiem mēnešiem jau atgriezties darbā. Gribēju jums to tikai pateikt. Daži kolēģi ar Tomasu ir sazinājušies pēdējo mēnešu laikā. Gribēju jūs vienkārši informēt par to, ko viņš mums ir paziņojis. Dargie kolēģi, jums visiem līdz ir balsošanas kartiņas, es pieņemu, un jūs esat tās arī pareizi ievietojuši. And then we start uh, the voting. Sāksim ar balsošanu. Atzinums par 2015. gada budžeta izpildi, Eiropas Savienības budžets, Eiropas komisija. Pirmais kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas noraidīts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. grozījums jāpārbauda. Sākam balsot elektronis par piekto kompromisu. Beidzam balsot. 43 balsis par pieņemts. Mēs vienkārši gribējām pārliecināties par to, lai mums būtu vēl kāda pierādījuma, saka priekšsēdētāji. 18. grozījums, kas par? pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 18. Beidzam balsot. Jūs tik ātri nobalsojot. Noraidīts. Labi. Varētu uz ekrāna apskatīt rezultātu. Mums ir jāatkārto balsošana. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. 18. tas ir. Noraidīts. 21 par 26 pret. 19. grozījums par pret. Atturas pieņemts. 20. par pret pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad par visu grozīto atzinumu sākam balsot, un tas ir personālais balsojums. And there are two One vote still missing, but... Viens kolēģis vēl nav nobalsojis. Beidzam balsot. Atzinums pieņemts ar 46 balsu pārsvaru. Hārkinas kundzes atzinuma uzmetums izpilde Sedefop, pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Uh, amendment 1. Pirmais grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Ir noraidīts. 27 kolēģi bija pret. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums par, tur ir arī mutisks grozījums, to iesniedzis Bašira kungs un referente, kas par, pret, atturas pieņemts. 12. grozījums divās daļās. Pirmā daļa sāks ar vārdiem notes that there was a downward seller adjustment un pēc daudz punktu attractive. Kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Pārbaudīsim 12. grozījumu otro daļu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīta. 13. Hārkins kundzes grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad par visu grozīto atzinumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45 kolēģi nobalsoja par. Sveicu Harkinas kundzi. Un pasakos jums par diviem atzinumiem, ko nu pat pieņēmām. Tagad Eurofound pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Otrs grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Daži grozījumi atkrīt. Un tagad 9. un 14. par pret atturas pieņemti. Otrais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par <clears throat> pret atturas pieņemts. 18. grozījums un 19. jo abi ir identiski, kas par pret atturas pieņemti. 20 un 21, kas par pret atturas noraidīti. Tagad par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 kolēģi nobalsoja par. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Nākamais atzinums. Arī Harkins kundze ir tā autore. Es Oša. Pirmais un otrais grozījums. Abi identiski par pret atturas noraidīti. Trešais grozījums ar mutisku grozījumu, ko ir sagatavojusi Tomčas kundze kopīgi ar referenti. Kas par pret atturas pieņemts? Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. grozījums Priekšsēdētāji jau vēlas balsot par visu atzinumu kopā. Sākam balsot par grozītu atzinumu. Beidzam balsot. 48 kolēģi nobalsoja par, pieņemts. 3 bija pret. Tagad Eiropas apmācību fonds. Uh, Harkins kundzes atzinums, pirmais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par pirmo. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais. Par otro mums ir jābalso par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums par pret atturas pieņemts. Septītais kopā ar astoto par pret atturas noraidīti. Devītais par, pret, atturas noraidīts. Desmitais par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas noraidīts. 12. par pret atturas noraidīts 20 pār pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46 kolēģi nobalsoja par to. Tagad balsosim par ziņojumu budžeta izpildes apstiprināšana ES aģentūrām 15. gadā. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Labāk nobalsosim drošības labad elektroniski sākam balsot par trešo kompromisu. Beidzam balsot. Kompromiss ir pieņemts. Devītais un desmitais kopā par pret atturas pieņemti. Ceturtais kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par visu grozīto atzinumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 43 kolēģi novalsoja par pieņemts. Okay. But it is up. Then we go to uh, uh, the draft uh, opinion. Tagad atzinuma priekšlikums par ESIF īstenošanu. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektronis par 12. And, um, the vote Sākam balsot. Un tagad beidzam balsot. Pieņemts. Divu balsu pārsvars tikai. 13. grozījums par pret apturas jāpārbaudu. Sākam balsot elektroniski par 13. Beidzam balsot. Ir kāda ķibele? Shall we wait for her? If you are really quick. Kolēģi, nu patiesi greiz zālē. Nu labi, ja jūs uh, tagad ātri nobalsosiet, varbūt uh, viss rezultāts mainīsies. Labi. Nobalsosim vēlreiz. 13. grozījums balsojam elektroniski. Jums vēlreiz jānospiež podziņa. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā. Par un pret vienās balsu skaits, tātad noraidīts. 14. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 15. atkrīt. Nē, tomēr neatkrīt, jo pirmo nepieņēmām. Kas par 15. pret? Atturas. Noraidīts. Trešais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, atturas pieņemts. 4. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 29. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 30. grozījums par, pret pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas noraidīts. 33. par pret atturas pieņemts. 5. kompromis par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas noraidīts. 39. grozījums par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5, 50. grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 61. grozījums par pret atturas noraidīts. 62. par pret atturas noraidīts. 63. par pret atturas norādīts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 71. grozījums par pret atturas pieņemts, 73. par pret atturas noraidīts,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 pret atturas noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 100. grozījums par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. 102. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 103. grozījums par pret atturas pieņem, noraidīts. Nē, tas tomēr atkrīt, saka priekšsēdētāji. This one falls. Okay, yeah. Tagad par visu grozīto atzinumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 41 kolēģis nobalsoja par. Thank you. Then... Paldies. Tagad mums ir nākamais balsojums. Atzinuma projekts uh, ieros uh, priekšlikums regulai par pārobežu apmaiņu starp Eiropas Savienību un trešām valstīm par pieejamā uh, formātu kopijām. Helga Stīvens autore tagad 22, 20, 21, pirmais grozījums, kas ir identiski, balsojam par visiem trim par pret atturas pieņemti, 22. par pret atturas pieņemts, A kompromiss par pret atturas pieņemts, 25. grozījums par pret atturas norēdīts, 4. un 26. grozījums par pret atturas pieņemti, 27. grozījums par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas pieņemts, 5. un 29. grozījums, 30. un 31. Okay.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 35. nē, 36. grozījums par pret atturas, atturas noraidīts. 7. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. grozījums par pret atturas pieņemts Nu, mums jāpārbauda balsojuma rezultāts astotam grozījumam. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un grozījums ir noraidīts ar 31 balsi pret. Devītais grozījums par. Pret. Atturas. Un nu, mums arī šajā gadījumā jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 balsis par apsvērumi. 10. grozījums par pret atturas pieņemts, 11. par pret atturas pieņemts, 12. par pret atturas pieņemts, 13. par pret atturas noraidīts,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 Tagad balsojam par atzinuma projektu ar visiem pieņemtiem grozījumiem. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts ar 49 balsīm par. Un neviens nav bijis pret. Nākamais. Eh, Helga Stīvensas eh, atzinuma projekts, eh, prie, direktīvas priekšlikums par noteiktiem atļautiem darbu izmantošanas veidiem saistībā ar autortiesībām. Sākam balsot A kompromiss par pret atturas pieņemts, B kompromiss par pret atturas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 37. par pret atturas pieņemts, 38. par pret atturas noraidīts, C kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums pār pret atturas pieņems, desmitais grozījums pār pret atturas. Man šķiet, ka Tomēr jāpārbauda balsojuma rezultāts par attiecībā uz desmito grozījumu. Sākām balsot elektroniski. Beidzam balsot. Un šis grozījums ir pieņemts ar 28 balsīm. 11. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. D kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais, 16. un 17. grozījums kopā par pret atturas pieņemti, 15. grozījums par pret atturas noraidīts, e kompromiss par pret atturas pieņemts, 22. grozījums par pret atturas pieņemts, 20. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. F kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. un 26. 27. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas pieņemts noraidīts. Un tagad par atzinuma projektu ar pieņemtajiem grozījumiem sākam balsot un beidzam balsot. Ir pieņemts ar 49 balsīm par.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 Turpinām um, apspriest uh, ziņojumu par kancerogēnām un mutagēnām vielām darba vietās. Tās ir 20, 2004. gada uh, šķērsīta 37. kā direktīvas grozījumi. Daži vārdi ievadam, jo esmu referenti par šo jautājumu. Vispirms pat, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu aktīvo darbu un kopumā konstruktīviem grozījumiem. Šis darbs nav viegls, jo šis jautājums ir ļoti tehnisks un ir arī gluži pretēji viedokļi. Pateicos tiem, kas atbalstīja manus grozījumus, un to bija un šādu deputātu bija diezgan daudz, kuri arī iesniedz atkārtot šos grozījumus. Es arī iestājos par aptvērumu paplašināšanu. Mēs saskaramies tomēr ar diezgan aktīvu pretestību. Lietas būtība ir tāda, ka strādājošie nav pietiekami pasargāti no šīs, šo vielu iedarbības. Un uh, ķīmikāli direktīva nav obligāta šai gadījumā un uh, direktīva par grūtnieču aizsardzību neaizsargā pietiekam daudzi, daudz, lielā mērā grūtniec, un mēs gribām aizsargāt ne tikai grūtniec, bet arī vispār vīriešus un sievietes ir vairāk nekā 3 uh, miljoni strādājošo, kuri ir pakļauti šādu vielu iedarbībai. Francijā un Vācijā ir uzlabojusies uh, likumdošana, kur ir noteikti saistoši sliekšņi šiem uh, toksiskām vielām. Ja mums izdosies panākt vienošanos šai jautājumā un iekļaut pārskatīšanas klauzulu, uh, tad mums būs jāveic arī tehniskas korekcijas šajā um, tekstā. Šeit ir man uh, nokopēts uh, raksts no uh, laikrakstā par uh, likras uh, uh, ražotni Nīderlandē, kur ir uzsākta cīņa ar uh, ķīmijas rūpniecību, ir uh, piedzimuši daudzi bērni ar uh, smagu invaliditāti, un uh, ir centieni noskaidrot vairāk par uh, ķīmisko vielu ietekmi šajā rūpnīcā. Tāpat vēlos jums ap, apliecināt tiem, kas ir iesnieguši grozījumus par šiem jautājumiem, ka pēc iespējas tos ņemšu vērā. Tāpat ir arī līdz izsvērti uh, grozījumi, kas ņem dažādu pušu viedokļus vērā, tos mēs arī uh, izvērtēsim. Šī komiteja pat par sevi uzskata, ka politika ir jāveido balstoties uz faktiem un pierādījumiem, bet šīs maksimāli pieļaujamās vērtības ir saistīts ne tikai par to, eh, kāds eh, vielas eh, maksimālais daudzums var uzskatīts par drošu zinātnīski. Mēs, protams, nevaram pilnībā slēgt visas ražotnes, ka šīs vielas izmanto, tas ir nereāli. Mēs esam realisti šai komitejā, bet apņēmības pilni maksimāli pieļaujamās vērtības ir saistīts arī ar izmaksu sabiedrībai un uzņēmumiem, un tie ir arī politiski lēmumi, un mums tas jāņem vērā ir e, būtiski ieklausīties iesaistītajās pusēs, bet arī jādomā par cilvēkiem, e, kuri ir saslimuši ar vēzi e, strādājot šādās uzņēmumos, jādomā par viņu ģimenēm, lai par to, vai tās spēja samaksāt visus šos ārzniecības izdevumus. Esam saņēmuši daudz vēstules no šiem cilvēkiem. Mēs esam atbildīgi arī to cilvēku priekšā, kas jau ir saslimuši vai kam draud saslimšanas. Un gribu teikt, ka mums pat ir vēl lielāka atbildība viņu priekšā. Mums ir jāuzklausa visas puses, bet tas nenozīmē, ka mēs varam visiem piekrist. Jo mēs esam atbildīgi par tiem lēmumiem, ko gal galā pieņemsim. Pirms dodu vārdu ēnu referentiem vēlos ja, eh, pieminēt arī komisijas jauno ierosināto eh, vielu kopumu. Protams, komisija virzās uz priekšu, tas ir labi, bet tomēr esmu, zināmā mērā, pārsteigta. Mēs jau esam šajā komitejā diskutējuši, ka jauno vielu saraksts ir mazāk apjomīgs nekā mēs to bijām cerējuši un kā mums bija solīts. Komisija bija paziņojis, ka šajā sarakstā būs iekļauts divreiz vairāk nekā līdz šim tā skaitā dīzeļa izplūdes gāzes, bet es nezinu, kā tas ietekmēs turpmāko darbu. Es tiešām aicinātu komisiju īstenot vērienīgu dienas kārtību attiecībā vēl uz citām vielām. Un tomēr es domāju, ka tagad jādod vārds ēnu referentiem. Un vispirms došu vārdu Rolāna kungam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, patiesi šis. Uh, temats ir ļoti eh, sarežģīts, bet arī ārkārtīgi būtisks. Tas ir svarīgs gan eh, strādājošiem, domājot par viņu veselību, gan arī uzņēmumiem. Un, manuprāt, tieši sociāliem partneriem eh, šeit ir izšķiroša loma, viņiem jāpanāk vienošanās katrā gadījumā. Pat strādājošo aizsardzības politika ir jābūt pēc iespējas vērienīgai, bet tā ir jābūt reāli īstenojamai uz vietām, jo pretējā gadījumā tā nebūs nekādas nozīmes. Un tad ir jāpanāk šis līdzsvars, un to panākt nav viegli. Es esmu arī iesniedzis grozījumus ar šādu pieju. Es balstos uz zinātniskās un konsultatīvās komitejas darbību attiecībā uz uh, veselības aizsardzību un drošību darba vietās. Ja katrā reizē uh, zinātnieki un sociālie partneri būtu vienasprāt, tad būtu labi. Bet ir uh, vienprātība zinātnieku vidū, bet sociālie partneri nevienmēr uh, ir uh, vienisprātis. prātis. Un tādēļ mums ir jānāk lajā ar priekšlikumiem, jo šādas uh, vienprātības nav. Es nestāstīšu sīki par visiem grozījumiem, tas prasītu pārāk daudz laika, bet tā kā uh, priekšsēdētāja norādīja, ka ir svarīgi domāt par uh, reproduktīvo veselību, ir šeit uh, virkne sasniegumu dažās valstīs. Tāpat uh, arī nopietna problēma ir uh, koka putekļi. Šeit nav, zinātnieki uzskata, ka nav liela starpība starp cietālo koku šķirņu un mīksto koku šķirņu putekļiem. Bet, nu, šeit tomēr eh, pastāv atšķirības starp zinātniekiem un eh, sociālajiem partneriem viedokļos. Un es uzskatu, ka jāuzklausa sociālajie partneri par šiem uh, eh, 3 miligramiem uh, kubikmetra uh, un ir jātuvinās zinātnieku ierosinātajiem maksimālam līmenim. Un katru, būtībā katru nedēļu, katru mēnesi parādās jaunas vielas, jaunas mone, molekulas, un mums ir jāsako šai attīstībai. Uh, un arī padomi interesē šie jautājumi, jo aptuveni desmit valstis ir pauduši savu viedokli šajā jautājumā. Kristāliskais alveolārais silīcijas. Šis šī e, jautājums ir būtisks. Ja, uh, cilvēki, kas reāli strādā šajā nozarē, spēja vienoties, nu tad mums arī būtu jāvienojas par uh, šo uh, līmeni viens uh, miligrāms kubikmetrā, lai novērstu kaitīgu ietekmi uz darbiniekiem. Un Eh, ir arī ierosinājumi, lai komisija varētu pati izlēmt par šiem maksimāli pie, pieļaujumiem līmeņiem, pieņemot deleģētos aktus. Es tam nevaru piekrist, jo deleģētie akti ir domāti, eh, lai atrisinātu nebūtiskus jautājumus, bet šeit eh, šie jautājumi ir būtiski svarīgi. Un, nu, gaidīsim, kas būs otrajā komisijas piedāvājumā, bet es esmu ļoti vīlies, biju gaidījis vairāk no komisijas. Nu, šobrīd ir šis pirmais posms, vēl būs divi nākamie posmi, bet, protams, daudz kas būs atkarīgs šajā dokumentā no tā, ko komisija vēlāk mums piedāvās. Un es uh, Esmu gatavs diskutēt ar uh, visām pusēm. Šie jautājumi ir tik sarežģīti, ka mēs nevaram tos tā vienkāršot. Un uh, kopā ar uh, priekšsēdētāju, ar ēnu referentiem, es domāju, ka mēs varēsim efektīvi strādāt, jo šis ir ļoti konkrēts jautājums, un mums ir jāuzklausa uh, cilvēku bāžas strādājošo un uzņēmumu intereses jāņem vērā, jo tāds ir arī mūsu mērķis panākt arī tādu tālējošu vienošanos ar padomi, jo jau desmit gadus mēs neesam pavirzījušies šajā jautājumā uz priekšu. Paldies! Paldies, Makintārs kundze! Viņa ir ēnu referente ECR grupai, viņa gan nav zālē. Koka kungs. Vai jūs runāsiet viņas vietā, lūdzu? Priekšsēdētājā, pani. Paldies, priekšsēdētāji. Makintārs kundze lūdzu sevi aizbildināt, ka nevarēja tagad ierasties. Viņa lūdza, lai es jūs iepazīstinu ar viņas nostādnēm. Jāsaka, ka komisija ir vē, izvērtējusi robežu uh, vērtības un tas ir prasījis komisijai krietnu laiciņu. Bet mums ir jādomā par proporcionalitāti un robežu vērtības jābalsta uz zinātniskiem atzinumiem. Es, proti, Makintairas kundze uzskata, ka robežu vērtības kas ir piedāvātas, ir eh, patiešām neiespējami īstenot. Divdesmit otrajā grozījumā tiek piedāvāta robežvērtība kristāliskajām silīcijām 0,005% eh, apmērā. Nu, to nav iespējams ievērot un ar kādiem eh, vispār uh, uh, instrumentiem, ar kādām ierīcēm jūs varat ko tādu izmērīt, tas ir vienkārši nerealistiski. Tālāk. Ķīmiskās vielas, kas nodara kaitējumu reproduktīvajai sistēmai. Tiek domāts, kā samazināt uh, uh, cilvēku pakautību šādām vielām, proti, ka šo vielu iedarbību uz cilvēku ķermeni ir jāsamazina līdz minimumam. Eiropas komisijai, protams, vajadzētu motivēt uzņēmumus, parūpēties, lai cilvēkiem nevajadzētu nonākt saskarē uz ilgu laiku ar šādām vielām. Mm bet jāsaka, ka nevar piedāvāt tādas robežas un līmeņus, kas ir tik zemi, ka no to nekad nebūs iespējams īstenot. Ir jau izstrādāti priekšlikumi, lai aizsargātu cilvēkus. Un ir arī jāsamazina saskara ar šādām vielām uz laiku. Uh, jāparūpējas, lai ir aizsargāti visi darbinieki konkrētā uzņēmumā, bet ir, protams, jābūt arī medicīnas pārbaudēm, arī profilaktiskā uh, kārtībā. Bet tas, protams, nozīmē lielu uh, noslogojumu arī slimnīcām un poliklinikām. Direktīvā tiek runāts par prevenciju, Tas ir pieminēts arī apsvērumos, bet es īsti nezinu, kā to ir iespējams īstenot praksē. ir patiešām uh, neiespējami veikt mērījumus, ņemot vērā tik zemes robežvērtības. Tādēļ man šķiet, tas nav vispār īstenojami. Paldies! Thank you. Paldies! Renāte Weber, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka šīs diskusijas jautājums ir ļoti svarīgs. Vissvarīgāk tiešām ir profilaktiski novērst slimošanu. Tas ir svarīgāk un vērtīgāk nekā sniegt specializēto palīdzību pēc tam. Bet gribētu paraudzīties uz šo dosē no šāda skatu punkta. Desmit gadi ir visai ilgs laika periods, lai pārskatītu tik ļoti būtisku jautājumu laikos, kad uh, galu galā zinātnes, zinātnes progress ir krietni gājis uz priekšu. Tajā pašā laikā neaizmirsīsim to, ka komisija piedāvās trīs dažādas priekšlikuma pakotnes. Mēs saprotam to, cik svarīgi ir jā, veikt zinātnisko ietekmes izvērtējumu, bet tajā pašā laikā mums ir jāraugās uz reālo situāciju. Ir daudz citu pētījumu, kas ir tikuši veikti ar komisijas piešķirt finansējumu. Labāks regulējums varbūt nozīmētu arī netērēt naudiņu trīs reizes vienam un tam pašam jautājumam. Tomēr Manuprāt, kopumā parlamentā ir vērojams plašs atbalsts idejai par pārskata aptvēruma paplašināšanu. Jā, taisnība, ja paraugāmies uz grozījumiem, liela daļa no tiem ir saistīti ar situāciju konkrētās valstīs. Dažās standarti ir augstāki, citās ir zemāki. Tādēļ, manuprāt, sarunu procesā kādā brīdī mums nāksies panākt vienošanos. Man šķiet, ka vismaz līdz šim brīdim ir bijis uh, novērojams uh, visai plašs atbalsts tam, ka reproduktīvā veselība būtu iekļaut direktīvas aptvērumā, bet, nu, patiesībā situācija tāda, ka, ja vien nekļūdos, uh, Arī šeit mēs runājam par zinātniskajiem pierādījumiem. Un arī kancerogēnās vēl vielas jau šobrīd ir iekļautas pie kancerogēnajām vielām. Bet, nu, jebkurā gadījumā viss, kas varētu nākt par labu darba ņēmēju veselības aizsardzībai, to visu vajag šeit iekļaut. Viens aspekts šajā direktīvā, kas ir ļoti svarīgs, ir īstenošana. Standartu īstenošana. Tātad, lai tie parādītos ne tikai uz papīra, bet lai mēs ļoti rūpīgi arī domātu par spēju tos iznot praksē. Un tīri šādā kontekstā visticamāk mums nāksies sarunu gaitā diskutēt arī par grozījumiem. Viens aspekts, kas mani vēl aizvien tā īsti, nu, varbūt ne tā, ka nepārliecina, bet īsti nesaprotu, kādā veidā tam vajadzētu notikt. Tas ir saistīts ar darba ņēmēja darbinieka veselības pastāvīgu uzraudzību pat, ja tad, ja tas ir mainījis darba vietu. Jo veselība ietā pasliktinās, tad iespējams, ka tas būs pamanāms tikai vēlāk. Gribētu jautāt, cik realistiski ir tas, ka uzņēmums, ka darba devējs tiešām veik šādu veidu uzraudzību? Un kā tad īsti tas darbotos pieņemt, ka te mēs runājam par sabiedrības veselību? Un attiecīgi valsts paredzēs konkrētu mehānismu, kā pārbaudīt bijušo darbinieku veselību. Un es ceru, ka mums izdosies visus šos jautājumus precizēt, tad, kad uh, tiksimies šos grozījumus pārnāt, ceru, ka mēs iesniegsim kompromisus, kompromisa grozījumus, jo man tiešām jāsaprot, kā man pašai polit savā politiskajā grupā skaidrot un uh, klāstīt uh, vairākus aspektus šī priekšlikuma sakarā, kas man pašai nav īsti skaidri, bet jebkurā gadījumā progress pie šīs direktīvas noteikti jāpanāk. Paldies! Thank you. Uh... Paldies. Patrik Jērik, jūs esat, uh, viņš ir uh, Goēna referents vai kāds viņu pārstāv, jo viņas zālē neredz. Šķiet, ka ne. Labi, tādā gadījumā vārds Karīma Dellī no zaļajiem ēnu referenti, vai viņa ir šeit? Arī šķiet, ka ne. Laura Agē, protams, ir šeit. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nebija vienkārši strādāt uh, arī šeit uh, efektīvi un konkrēti pie šīs pārskatīšanas. Direktīvas pārskatīšanas mērķis Mērķi pēc idejas bija trīs. No vienas puses, pirmajā pielikumā gribēja iekļaut tos darbiniekus, kas ir pakļauti uh, kristāliskā silīcija putekļiem un noteikti konkrētas robežvērtības, kas atbilsta trešajam pielikumam. Bet, diemžēl, jāsaka, ka šeit bija ļoti daudz sarežģījumu, jo īpaši jāmin tas, ka ir pilnīgi skaidrs, ka nepastāv šobrīd veids, kā ilgspējīgi risinājumu šeit atrast. Nu, piemēram, mēģināšu izskaidrot. Keramikas darbnīcās tā ir visai acīmredzama problēma. Jūs jau noteikti zināsiet, ka um, ražošanas cikls uh, uh, ikvienam produktam, kas, uh, kurā ir uh, kristāliskais silīcijas, tad no nu, kilometriem tālu šie izējuma materiāli tiek uh, pārvadāti, un, nu, te mēs runājam par ļoti ilgu pakļautību šīs vielas sekām. Nu, tas nozīmē, ja mēs uzliksim par pienākumu, nu, kāpēc idejas. Uh, tam vajadzētu būt iespējamam. Ja mēs uzliksim šādu ierobežojumu, tad uzņēmumam radīsies uh, neīstenojamas izmaksas, un jo īpaši, ja mēs runājam par darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību, parasti netiek domāts par ieguldījumiem uzņēmos, lai tie būtu ilgtspējīgi, lai arī nacionālā līmenī būtu paredzēti uh, stimuli šādas problēmas risināšanai. Tas nav paredzēts. Es mēģināju atrast risinājumu, kā to varētu paveikt. Nu, piemēram, noteikti, ka ir jāizmanto personīgie aiz, aizsarga līdzekļi, jo, ja ir kaut kādā kolektīvā līmenī, tad, tad to noteikt uzņēmumam, ja tas nav iespējams un īstenojams, tad eh, šajā pārējā laikā, nu, mēģinot um, utilizēt šīs uh, vielas, kas satur kancerogēnās vielas, nu, ir jāspēj kaut kādā veidā aizstāvēt, aizsargāt darba ņēmējus. Es īsti nezinu, vai tas ir šajā direktīvā, bet es neesmu dzirdējusi, ka tik runāts par individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Un neaizmirsīsim arī to, ka, ja mēs runājam par uh, nāves gadījumiem, uh, asbesta gadījumā, bieži vien uh, tās bija um, darbinieku sievas, kas gāja bojā dēļ uh, tātad pakļauti nu, saskarsmes ar asbestu, jo viņas mazgāja um, aprīkojumu un drēbes saviem vīriem. Un to noteikti vajadzētu paturēt prātā, to nedrīkstam aizmirst arī transponēšanas uh, laikā. Iespējams, ka šāds elements varētu glābt dzīvības. Otrs mērķis bija pārskatīt uh, robežvērtības uh, cietās un mīkstās koksnes putekļiem tīri paturot prātā jaunākos eh, zinātniskos faktus un atklājumus. Šeit uh, ideja bija nodrošināt atbilstību trešā uh, pielikuma rādītājiem, vinila chlorīdam un uh, koksnes putekļiem. Šeit mums ir rekomendācijas no 2003. un 2004. gada, kas nosaka, ka robežvērtības kādā brīdī būtu jāpārskata. Vēl viens direktīvas mērķis bija trešajā uh, pielikumā iekļaut uh, limita vērtības, robežvērtības vēl desmit kancerogēnajām vielām. Nu, šeit pēc būtības, uh, manuprāt, ambīcijas uzreiz esam no tām atteikušies. Es domāju, ka mēs visi jau ļoti labi zinām, ka uh, ne tikai desmit vielas tika definēts kā kancerogēnas, tāda bija krietni vairāk. Um, tā, tās vielas, ko komisija piedāvājas pārskatīt, lai mēs aptvertu vairāk. Uh, vielu, bet, nu, pēc idejas tas ir tā kā teikt um, darbiniekiem, sāksim ar to, ka piebremzējam ar uh, Indiju, nedaudz mazākos mēros um, to patērējam, bet uh, tieši pretē mums taču ir nepieciešami ilgspējīgi, skaidri un sasniedzami priekšlikumi, jo bieži vien mēs vienkārši aizmirstam uh, uzņēmumu vajadzības, to, ka ir jāizdzīvo dažādos tirgos, un reizēm ir arī tā, ka tirgus uh, uzspiež uh, par vajadzību samazināt ar darbiniekiem saistītās izmaksas. Un vēl kāda lieta, ko varbūt nepietiekam šobrīd uh, atceramies, ir kā aizsargāt, kā aizsargāt veselību. Bieži vien trūkst informācijas, ir nepieciešams veikt arī epidemioloģiskus pētījumus, un mums ir jāsaprot, kas notiek tīri kopienas līmenī. Ja paraugāmies uz asbestu, tad eh, visi ļoti labi zinām, kas gadu laikā ir noticis, bet nekādi konkrēti pētījumi ar asbestu saistītajām slimībām netiek šobrīd veikti mēs raugāmies uz um, tām slimībām, kas uh, ir netieši, um, kas tātad tiešā veidā tiek uh, radīts, bet uh, netiešā saikne bieži vien tiek piemirsta. Un šāda veida pētījumus varētu ļoti pētīt jaunus scenārijus un varētu teikt, ka ja, piemēram, uh, ir saskarsme ar silikona kristāla um, putekļiem, uh, tad uh, ir jādomā nedaudz plašāk, ir jādomā arī par profilaks, ir jādomā par ārstēšanu, ir jādomā par pētniecību, un tas mums ļaut domāt arī par pāreju uz uh, labāku pieeju, jaunu metodi, kas būtu efektīva un ilgtspējīga. Nu, ja godīgi, tad būtu gaidījusi pilnīgāku priekšlikumu no komis puses komisijas puses, nevis uh, darbu tādās vairākās stadijās, jo nu nevaram mēs tā pakāpeniski rūpēties par cilvēku veselību. Ja šobrīd esat uh, pakļauts uh, kancerogēnas vielas izplatībai, tad kādā brīdī vai nu īstermiņā vai ilgtermiņā visticamāk radīsies ar šo konkrēto vielu un to, ka esat saskāries ar vielu um, slimības un uh, un tam līdzīgas lietas, un mēs ejam it kā uz pilnu šo vielu, pilnīgu aizliegumu un aizvietojumu, bet nu jābūt taču risinājumiem, ko varam īstenot tagad, un turklāt atcerēsimies, ka mm, katrai vienai vielai, kuru aizliegam, un, nu, ir daudzas citas vielas, ko var izmantot uh, kā aizvietotāju, un tas varētu palīdzēt aizsargāt darba ņēmēju veselību. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs kundze, saka Melēnas kundze. Uh, Jāsaka, mēs redzam, ka ir e, jāprecizē e, vairāki aspekti šajā dokumentā. Kādēļ vispār e, mēs pie tā strādājām? Mēs vēlējāmies grozīt pasākumus, jo ir patiešām ārkārtīgi daudz prioritāšu. Pirmā prioritāte ir mēģināt aizstāt uh, eh, kancerogēnās vielas uh, daudzās Eiropas valstīs, un ja šīs vielas nevar ar citām vielām aizstāt, Tad ir katrā ziņā daudz spēcīgāk jāaizsargā eh, darbinieku veselība, un trešām kārtām ir jāsamazina saskarsmes laiks ar šīm vielām, kā arī to doza, jo ir daudz vielu, kas patiešām var izrādīties kancerogēnas. Mēs redzam arī daudz eh, dažādu eh, patoloģiju, kas ir saistīts ar daudziem faktoriem, un jāsaka, ka aizvien vairāk vielu izraisa kanc vēzi, tās ir kancerogēnas, un uh, mēs redzam, ka bieži vien cilvēki to saņem tieši ar to saslimst darba vidē. Tika runāts arī par uh, toksisko vielu saraksta paplašināšanu. Mūsu grupa nav noskaņota pret to, jo ir arī, piemēram, daudz uh, dalību valstu ražotņu, kur tiek ražotas šādas toksiskas vielas, cilvēki nonāk ar tām saskarsmē. Uh, Un jāsaka, ka saskarsmes uh, laiks un šo vielu daudzums vienmēr nav ierobežojums, bet uh, mums ir jāparūpējas, lai tomēr uh, kaut kas tiktu darīts lietas labā un jāsaka, ka arī veiktās, veiktās pārbaudes, ekspertīzes, uh, pierāda, ka ir patiešām problēmas, ir arī vieglākas vielas, kas nav tik kaitīgas, tad varbūt varētu pāriet uz tām. Un ko mūsu grupa vēl vēlētos panākt? Runāt par piesardzības principa ieviešanu regulāri, pārskatot tās vielas, kas nav iekļautas eh, ziņojumā piedāvātajā sarakstā un uh, izveidot eh, kancerogēno uh, vielu grupu. Uh, Jāsaka, ka ir eh, Eiropā valstis, eh, kas tiks eh, arī attiecīgi pieminētas nākamajos ziņojumos. Mums ir jādomā arī par aptvērumu paplašināšanu. Un jāsaka, ka sliekšņi eh, rada patiešām lielas problēmas, runājot arī par mērījumiem, jo eh, vērtības var atšķirties un eh, citreiz ir vielas pieļaujams ārkārtīgi minimālos daudzumos, burtiski mikroskopiskos, un šeit mērījums veikt ir gandrīz neiespējami. Un jāsaka, ka šeit tiek tādā veidā apdraudētas daudzas darba vietas, ne tikai Eiropā, bet arī citviet. Un jāsaka, ka Eh, valstis ārpus Eiropas Savienības nebūtu nav uh, ieviesuši tik stingras normas arī attiecībā uz koksnes apstrādi, tādēļ mūsu darba vietas ir spēcīgi uh, apdraudētas. Viņiem nav tādu likumu, tur nav tik stingru kontrēļu, kontroļu. Un cilvēkiem bieži vien ir uh, jāstrādā vienkārši nepieļaujamos apstākļos, arī veselības aprūpe nav nekāda izcilā. Mēs, protams, sadarbosimies ar jums referents kundze. Es ceru, ka mūsu darbs nesīs augļus un mums ir jāuzņemas savu, sava atbildības daļa. Mūsu loma ir ļoti nopietna un. Uh, Es domāju, ka nav tā nopietni sagatavot katru reizi tādu mazu, mazu ziņojumu, uh, virzīties uz priekšu maziem, maziem solīšiem. Nē, varbūt ir jāsagatavo tāds apjomīgs ziņojums, pielikums par visām šīm vielām, lai uh, mēs varētu paveikt lielu darba daļu jau vienlaicīgi. Paldies un ar nepacietību gaidu diskusijas. Thank you, Mr. Paldies, Baha kungs, lūdzu. Jā, vielen dank, eh, Frau Fūs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribēju komentēt komisijas priekšlikumus un jāsaka, ka šobrīd man tie nešķiet pārāk ambiciozi un mēs arī nezinām, ar ko īsti rēķināties, kurā brīdī kaut kas notiks. šeit trūkst eh, līdz ar to nu, tādas eh, saskaņotības un konsekvences ziņojumā. Un jāsaka, ka padome dara vēl mazāk. Tieši šī iemesla dēļ mums, kā parlamentam un jums, priekšsēdētais kundze kopīgi ar ēnu referentiem ir izdevies paveikt labu darbu Jūs bijāt ļoti drosmīgi, ambiciozi, noskaņota un domāju, ka parlamenta pozīcija šeit ir labi celta gaismā. Bet jāsaka, ka šis dokuments man ļoti atgādina dīzeļdegvielas skandālu. Visi zina, ap ko tad lieta grozās, kāds ir nodarītais kaitējums, tiek diskutēts par vērtībām, grafiku Un mēs rēķināmies ar to, ka īstenībā pa to laiku ļoti daudziem cilvēkiem tiek nodarīts milzīgs kaitējums veselībai, un tas vienkārši, nu, tie tiek uh, norakstīti kā kolaterālie zaudējumi. aptvēruma paplašināšana, runājot arī par vielām, kas ietekmē reproduktīvo sistēmu, man ir paprātam, ir pietiekami daudz uh, atzinumu, kas to pierāda. Mēs varam par to runāt tādā emocionālā noskaņā, bet varam būt pietiekami augstusinīgi un zinātniski noskaņoti. Mēs balstāmies uz uh, zinātniskiem atzinumiem, uz veiktiem pētījumiem, un mēs redzam, ka ir jau vairākās dalību valstīs konkrēti sliekšņi vērtības ieviestas. Uh, Tādēļ nevajadzētu ļaut mums aizbāzt muti ar argumentāciju, ka tas nav iespējams, ka tas nav vienkārši īstenojams. Ir dalība valsts, kurās jau ir spēkā pietiekami augsti standarti, un uh, mums eh, arī vajadzētu beidzot mēģināt tos ieviest. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Bekera kungs, lūdzu. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es redzu, ka mēs visi esam noskaņoti vairāk vai mazāk vienas prātis. Mēs vēlamies panākt to labāko, būt ļoti ambiciozi un lūdzu nedomājiet, ka es te kaut ko ne, neuzskatiet mani kā eh, referentes pretinieku, runājot par keramikas šķiedru līmeni 21. grozījumā Runājot par vērtību samazināšanu, īstenībā pat samazinātā daudzumā šī viela nodarīs tikpat lielu kaitējumu kā cita viela, kas tajā pašā uh, apmērā tomēr izmaksās lētāk. Nu jā, varbūt, ka es te izklausos cīnisks, Un, piemēram, ja zinātniskos atzinumos uh, bojā gājušo skaits ir nulle, un 790 un 800 tā tad uh, cilvēki, kas ir bieži saskarē ar šo vielu, nu, bet īstenībā robežu vērtību atšķirības nozīmē vairākus miljonus mūsu uzņēmumiem gadā. Tas ir papildus sloks. Tādēļ es lūgtu rūpīgi šo, šos faktorus um, izpētīt. Mums nevajadzētu jau tā uh, tik daudz cietušo darba tirgu sodīt vēl vairāk. Protams, ir jāsaprot, kur mēs varam um, uzlabot situāciju, rūpējoties par darbinieku veselību, bet lūdzu padomājiet, uh, referentes kundze, ko tur varētu darīt un pārskatiet 21. grozījumu ņemot vērā vielas, nu, kam ir atšķirīgas cenas, bet ietekme uz veselību pilnīgi identiska. Paldies! Thank you. Paldies. Neredzu, ka vēl kāds gribētu izteikties. Daži komentāri no manas puses. Nu, tiešām neesam vēl nolēmuši, ko nodosim, kā vērsīsimies pie komisijas. Viss, ko no savas puses piedāvājam, gan robežvērtības, gan arī vielas, pie ja tām jau tagad tiek strādāts, un tās tiek izmantotas dažādās pasaules vietās, gan Eiropas Savienības valstīs, gan arī ASV. Nu, detaļās varbūt neiedziļināšos. Bet nav tā, ka mēs būtu paši savu sarakstu izgudrojuši. Mēģinam vienkārši iet līdzi laikam. Tā, lai salīdzinot ar citām valstīm pasaulē, mēs nebūtu saraksta beigās. Tādēļ teicu, ka mums jābūt realistiem. Man nešķiet, ka šeit būtu konflikts uh, ar tiem deputātiem, kas grib, lai mēs saglāb, saglabātu tomēr realistisku pieeju. Un protams, vēlamies būt līderi pretstatā pārējām valstīm, pasaules daļām, ar ko konkurējam, ar ko sevi salīdzinām. Negribam būt pēdējie, gribam būt vismaz pa vidu. Neesam gan vēl tik tālu tikuši, diemžēl. Un tādēļ, kā jau daži kolēģi norādīja, arī mēs ar nepacietību jautājam, kādēļ te nav kas darīts vairāk komisijas līmenī. mūs gal galā informēja, ka būs vairāki priekšlikumu kopumi. Papildus risināmie jautājumi, vēlāk došu arī vārdu komisijai, lai viņi mums izstāstītu par saviem plāniem. Par to, kā iet uz priekšu realistiskā veidā un ambīcijas saglabāt. Un turpmākajās nedēļās ir plānot arī vairāk sēnu referents sanāksmes. Būsim realisti. Tajā pašā laikā aicināsim nonākt pie ambiciozas pieejas, jo Eiropa nevar būt pēdējā šajā sarakstā. mēģinot saprast, kāda ir situācija Eiropas darba tirgu, kāda ir darba apstākļi. Nav pieņemams tas, ka tik daudzi eiropieši mirst ar vēzi dēļ slimībām, kas iegūts darba vietā. Šī bija mūsu pirmā diskusija. Esam uz vienas ceļa, manuprāt, lielais vairākums Šis jautājums, protams, ir ļoti svarīga prioritāte. Un, ja drīkst, tagad došu vārdu komisijai, lai viņi sniegtu skaidrojumus un varbūt izklāstītu savu ambīciju līmeni. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, referentes kundze, ānu referenti, cienījamie, cienījamie deputāti. Sākumā gribētu pateikties visiem par labu paveikto darbu. Paldies par ambīcijām. Paldies par vēlmi virzīt uz priekšu šo ļoti svarīgo dosē. Tas mūs iedrošina. Prieks dzirdēt, ka arī jums ir vēlme aizsargāt darba ņēmējus. Sākumā varbūt pavisam īsi, ja drīkst. Par to, par ko runājām, jūs runājāt un diskutējāt iepriekš. Mums šķiet ir svarīgi, lai šis pirmais priekšlikums tiktu virzīts uz priekšu. Kā jau minējāt, darbs ir ritējis jau sen, un esam nedaudz tādā lokā nonākuši. No vienas puses ir jāiet uz priekšu un ir jāaktualizē informācija attiecībā uz jauniem pierādījumiem, bet tik līdz ir jau pieejami zinātniskie pierādījumi, tad mums ir pienākums arī uzklausīt sociālos partnerus un tad veikt ietekmes izvērtējumu. Un, kā jau jūs minējāt, jā, tam ir nepieciešams ilgs laiks, Un laiks iet priekšā ātri. Piekrītu, svarīgi ir tagad vienoties par šo priekšlikumu, un komisija, paturot prātā jaunas pierādījumus, izvērtē situāciju. Tas nekur nav pazudis, un esam jau arī sākuši darbu, un tas notiek ikdienā, un pārskatām arī jaunas vielas. Jūs runājāt par otro priekšlikumu kopumu un to, ka te nebūtu iekļauts viss vielas, kas, ko jūs bijat gaidījuši. Tieši tā, jums taisnība. Un tas ir tādēļ, ka jau atkal ir nepieciešami labi pierādījumi, kas būtu pārunāti trīspusējās komitejas ietveros un par ko būtu veikts ietekmes izvērtējums. Tādi ir komisija uzliktie pienākumi un attiecībā uz dažām vielām tas nebija iespējams. Dīzeļdegviela tika minēta. Bija saistībā ar dažām vielām arī problēmas ar tīri de, legāli, juridiskajām definīcijām, bet domāju, ka visu priekšlikumu detalizētā veidā prezentēsim vēlāk nedaudz. Nobeigumā gan gribētu vēl uzsvērt to, ka ir pieņemts paziņojums par veselību un drošības, drošību. Tas notika tajā pašā dienā, kad bija otrais grozījuma kopums, janvārī, kad nospraudām arī ļoti augstu ambīciju latiņu, nākot klējā ar programmu, ķerties jau pie trešā vielu kopuma, un tas notiks jau 18. gada sākumā. Tur iekļausim vēl papildus vielas. Un šis darbs tiks papildināts arī saistībā ar citām ķīmiskajām vielām, kas nav obligāti kancerogēnās vielas, bet tiks noteikti, noteikts indikatīvās robežvērtības šīm pārējām ķīmiskajām vielām. Tas ir komitoloģijas priekšlikums, un tam vajadzētu būt gatavam jau turpmāko mēnešu laikā. Bet ceru, jā, ja, ka mums būs iespēja nākt klajā ar jauno priekšlikumu, ar otro grozījumu kārtu nedaudz vēlāk un pilnīgā veidā. Paldies! Thank you. Uh, well... Paldies! Jā, arī mēs ceram, ka tā būs. Arī mēs komitejā nepacietību to gaidām. Uzklausījām komisijas teikto. Esam pragmatiski noskaņoti. Esam realisti. Tajā pašā laikā neesam zaudējuši ambīcijas pārmērīgs skaits Eiropī, Eiropiešu iet bojā tādēļ, ka viņiem ir jāsaskaras darba vietā ar ķīmiskām vielām, putekļiem vai tam līdzīgām lietām. Un tas ir daudziem Eiropas iedzīvotājiem nāves cēlonis. Šeit ir zināms atšķirības starp dalību valstīm. Dažās dalību valstīs rādītāji ir zemāki, citās valstīs regulējums tiek īstenots, tas regulējums, ko gribam harmonizēt visā Eiropas Savienībā. Mums nešķiet, ka visiem uzņēmumiem visās valstīs vajadzētu spēt darīt pilnīgi visu. Reizēm um, daži uzņēmumi grib būt ambiciozāki, iet tālāk, bet, ja tas zināms līdz pārkāpt, tad tas nav godīgi. Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm vajadzētu noteikt identiskus gan regulējumu līmeņus, gan arī atbalstu. Ja salīdzinām ar rīču regulu, ja paraugāmies, kas notiek ASV, tad um, līmeņi atšķirīgi. Bet Ar nepacietību gaidīsim darbu pie šī jautājuma un mēģināsim gūt pēc iespējas plašāku atbalstu arī komitejā, lai mums izdotos sasniegt mūsu nospraustos mērķus. Noteikti sazināsimies ar komisiju. Un turpināsim darbu arī āna referents sanāksmēs. arī komitejā. Vai vēl kādam būtu kas sakāms pirms liekam punktu pie šī jautājuma? Labi, šķiet, ka esam šo darbkārtības punktu izskatījuši pāriem pie nākamā - Eiropas rūpniecības digitalizācija. Tur ķīmisko vielu pārāk daudz nav. digitalizācija nav saistīta ar milzīgu ķīmisko vielu skaitu, tādēļ vārds Lauris Tīnas kundzei. Paldies priekšsādātāji, kolēģi! Komisijas dokuments par Eiropas rūpniecības digitalizāciju ir visai vecs patiesībā. Tas ir no 16. gada 19. aprīļa. Ziņojums tiks izstrādāts ITRE komitejā Bet paraugoties uz komisijas dokumentu, tajā ir 15 lapuses, un no šīm 15 lapusēm tikai pusotrā tiek runāts par cilvēkiem, cilvēku resursiem, 13 ar pusi. Tehnoloģijas, iekārtas, mašinērija, dati un viss, kas tam līdzīgs. Tādēļ ir tiešām ļoti svarīgi, lai mūsu komiteja sniegtu savu pienesumu ITRE ziņojumā. Tieši tādēļ atzinums jāizstrādā. Un man prieks, ka man ir šis gods būt referentei, jo Eiropas ekonomikas digitālā perspektīva ir ļoti man tūs jautājums. Paraugoties pat uz šo pusotru lapusi komisijas dokumentā, lielākoties tur tiek runāts par izglītību to, ka nepieciešams prasmīgs darba spēks, bet nav pilnīgi nekā, nevienas rindiņas, neviena vārda par sociālo aizsardzību un visiem saistītiem jautājumiem, kas pārunāt šajā komitejā. Mēs piedāvātu koncentrēties sekojušiem jautājumiem. Darba izmaiņas, to, ka nepieciešams mērtiecīgi reaģēt uz uh, uh, izaicinājumiem nodarbinātībā, sociālā izglī, sociālās izglītības politika, milzīgie robi, atšķirības starp dalībvalstīm un reģioniem. Gan izglītības līmenī, gan arī tam, cik lielā mērā gan darba ņēmēji, gan darba devēji, uzņēmēji un klienti ir gatavi iesaistīties digitālajā ekonomikā. Vēl ir ļoti interesantas un smagas diskusijas par digitalizācijas ietekmi uz darba tirgu kopumā, uz darba vietu struktūru un arī saturu. Prognozes nav īpaši pozitīvas. Tiek teikt, ka 40-50% darba vietu pazudīs automatizācijas dēļ, bet um, OECD analīze norāda, ka varbūt tik slikti nebūs, bet mainīsies darbu saturs, pienākumi, atrašanās vieta vai arī amats. Nu, piemēram, tāda darbieta kā tāda tiek saglabāta, bet uh, tas, kas jādara, mainās, un arī tur ir nepieciešams pielāgoties. Mērķa grupas, ko skars šīs izmaiņas, lielākoties ir cilvēks ar zemāku prasmju līmeni, kas jau tā ir neizdevīgā situācijā, un kuru apmācības un uh, um, virziena maiņa ir tiešām sarežģīts. Tā ir viena problēma. Otra lieta ir tas, ka būtu jāpievērš īpaši uzmanību sociālajai aizsardzībai un viss, ko pārnājam no rīta, darba um, veida maiņa, nestabilais darbs, eh, šie jaunie, inovatīvie nodarbinātības veidi. Arī tur nepieciešams stiprināt sociālo aizsardzību. Sociālais dialogs bieži vien ir ļoti apgrūtināts. Nu, es domāju, ka šajā jomā mums vajadzētu visai konkrētu viedokli un nostāju. Arī sociālās tiesības un vienlīdzīgas tiesības cilvēkiem dažādos darba tirgus segmentos digitālajā pasaulē ir visai problemātisks jautājums. Ja paraugāmies jauno paudzi, jaunā paudze, kurai jau tagad ir um, augstāka līmeņa digitālās prasmes jau pēc skolas beigšanas, uh, Viņi ir mobīli, viņi pārvietojas starp valstīm, ne tikai Eiropas Savienībā, bieži vien uz Ķīnu, uz ASV pārvācas un atgriežas un atkal brauc prom. Un viņi nedomā vēl aizvien par nākotni, par um, veselības problēmām. Un tas nozīmē, ka mums jā, tiešām ir jādomā arī par šo jautājumu - sociālām garantijām, sociālo aizsardzību šiem ļaudīm, kam varbūt šobrīd pašiem ir viena alga. Kāds ir mūsu pienākums? Un arī problēma saistībā ar prasmēm un apmācībām. Pārāk bieži digitālās prasmes šis jautājums tiek skatīts pārāk tehniskā veidā. Par tām tiek runāts kā par datorprasmēm. Komisijas dokumentā gan ir jau zināms norādes, nu, piemēram, par lielajiem datiem runājot. Ja tie kļūs par to tradicionālo veidu, kā risināt problēmas ne tikai pārvaldībā, bet arī uzņēmēju darbībā, tad tas nozīmēs, ka darba ņēmēji gandrīz visi, gandrīz visās nozarēs, tām tie būs jābūt gataviem strādāt ar lieliem datiem, bet tas nav nekādās mācībās iekļauts vispārējā izglītībā nerunāsim nemaz par um, uzņēmē darbības izglītību, specializēto izglītību, tādēļ arī šīs problēmas nedrīkstam aizmirst. Un vēl kāda pavisam jauna joma. Kā pie iepriekšējā darbības kārtības punkta, darba kārtības punkta, tad, kad runājam par darba drošību un aizsardzību darbā, visi riski, kas ir saistīti ar digitali, digitalizēto pasauli un darbu, tie nav saistīti tikai ar fiziskiem aspektiem, ir jādomā arī par stresu, neiroloģiskiem aspektiem, psiholoģisko veselību un šī darba ietekmi. Un to ir jāmēra un jāvērtē atšķirīgi, un arī standārts tur īstenot ir skrietni sarežģītāk. Arī tam jāpie, jāpievērš uzmanība. Un to vajadzētu iekļaut arī atzinumā. Atzinuma projekts īs. Tas man dod cerību, ka komitejas biedri aktīvi rīkosies, iesniegs grozījumus un tālāk attīstīs uh, problēmas, kas ir minētas, kas ir aktuāls mums, un mums izdosies pārliecināt arī ITRE komitejas biedrus, un beigās būs labs rezultāts, pie kur nonāksim, ceru, ka būs veiksmīgs arī diskusijas. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir īs. 1. janvāris Aicinu visus uh, strādāt aktīvi. 31. janvārs. Un uh, plānojam tikties Strasbūrā nākam otrdien, tātad otrdien Strasbūrā un tad 7. martā, lai komiteja varētu šo atzinu apstiprināt 3. marta nedēļā. Paldies! Thank you, Madam Lauristin. Uh, I can't see that. Paldies, Lauristins kundze. Es zālē nemāno ETP anreferents vai tomēr. Es atvainojos, Idzēvskas kundze, es nepamanīju jūsu vārdu. Lūdzu. Krzysztofa Hetmana, który jest sprawozdawcą cieniem. Eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mans kolēģis Kšištofs ir ēnu referents, bet viņš nevarēja šodien ierasties, tādēļ jūs iepazīstināšu ar viņa nostādnēm. Rūpniecības digitalizācija, protams, nozīmē daudz laba, vairāk nodarbinātības un tā tālāk. Pricewaterhouse Coopers 2015. gadā konstatēja, ka ir iespējams uh, nopelnīt vairāk par 150 miljārdiem eiro turpmāko gadu laikā tieši pateicoties digitalizācijai. Tātad tas nāk par labu mūsu tautsaimniecībai. Mm. Bet joprojām ir ārkārtīgi daudz uh, grūtību un šķēršļu, kas neļauj pilnībā izmantot šīs jomas potenciālu. 60% no lielajiem un 90% no maziem un vidējajiem uzņēmumiem uzskata, ka joprojām pastāv daudz grūtību un šķēršļu šajā jomā. Puse no darbiniekiem e, Eiropā uzskata, ka viņi nav pietiekami labi izglītoti digitālajā jomā. ir ārkārtīgi augstas prāsības un atšķirības starp Eiropu un ASV nākotnē varētu kļūt vēl lielākas. Pagājuši gadu kolēģis Hetmans piedalījās seminārā, kur tika salīdzināta Eiropas un ASV ekonomika, kā arī salīdzinātas um, abu reģionu mentalitātes. Mums tika pārmests, ka mēs digitalizāciju neustveram pārāk nopietni, tādēļ arī mēs paši uh, varētu teikt, zaļiem to zaru, uz kuru sēžam. Mums ir jāizmanto digitalizācijas potenciāls daudz bagātīgāk un daudz labāk. Cilvēkiem ir jāapgūst jaunas prasmes, iemaņas, kvalifikācijas, viņiem jābūt elastīgākiem un, protams, ir jābūt iespējai celt savu kvalifikāciju. Ja runājam par rūpniecības digitalizāciju, gan dalību valstis, gan Eiropas uh, Savienība. Šeit tiek mudinātas arī izpildīt savus uzdevumus. Tiek runāts arī par uh, tā saukto soft skills uh, izstrādi, apguvi. Tam ir jānotiek jau agrīnā vecumā. Man šķiet, ka digitalizācija nav apdraudējums darba tirgumu. Ja mēs to e, izmantosim pietiekami labi, tā ir izcila iespēja mums visiem. Kolēģis Hetmans arī iesniegs vairākus grozījumus, kas ir saistīti tieši ar paustajām domām. Paldies! Paldies! Zlatovska kungs no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo tekstu. Jāsaka, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mums ir jārunā ne tikai par digitalizācijas iespējām un solījumiem. Uh, Mums ir jāpielāgojas šai revolūcijai. Tā nozīmē arī milzīgas izmaiņas uh, darba tirgū. Digitālā revolūcija nenozīmē tikai jaunas saziņas iespējas vai iespēju izklaidēties daudzveidīgāk. Nē, tas paver jaunas iespējas arī ekonomikā. Jāsaka, ka ņemot vērā jaunās prasības darba tirgū, ir jārūpējas par attiecīgu izglītību, apmācību skolās, arodskolās, uh, universitātēs, bet ir arī cilvēki, kas uh, jau strādā ilgus gadus, un tagad viņiem pēkšņi ir jāapgūst jaunas prasmes. Tas jau ir sarežģītāk. Esmu gandarīts, ka šajā atzinumā tiek ņemti vērā e, ļoti svarīgi aspekti, tādi kā izglītība, piemēram. Nedrīkst pieļaut arī izslēgšanu no digitālās pasaules. Ir cilvēki, kas ir vecāka e, gada gājuma, un viņiem ir grūtāk apgūt visas šīs jaunās tehnoloģijas. Tas ir jāņem vērā. Protams, nevajadzētu tādēļ pēkšņi digitālo revolūciju palēnināt. rodas eh, jauni uzņēmēji darbības veidi, kas tiek eh, celti uz eh, digitālajām platformām, tiek izmantot dažādi portāli arī turisma jomā. Pateicoties digitālajām platformām, uh, Pateicoties tātad eh, šādiem, šādām digitālajām platformām, cilvēki tieši varēja arī uh, paust sūdzības, darīt to internetā, un uh, uz to arī tika ātrāk reaģēts. Mēs saprotam, ka darba aizsardzības un sociālos standārtus nedrīkst pazemināt, un nedrīkst arī uh, atņemt cilvēkiem tiesības uz atpūtu un eh, ir jābūt arī nu, normālam darba dienas garumam, arī ja cilvēks strādā digitālajā jomā. Ir iespējams strādāt arī attālināti, pateicoties digitalizācijai, un, ja, piemēram, jums mājās ir mazi bērni, jūs to varat ļoti labi izmantot un nejūtaties eh, izslēgts no profesionālās vides. Jā, tiek runāts par piekļuvi digitāliem rīkiem un internetam. Arī tas ir jautājums, kas noteikti jāizskata. Lauku reģionos eh, nevienmēr ir pieejamas eh, interneta savienojums. Bez uh, jaunu apstākļu radīšanas bez pielāgošanās digitālā revolūcijā ir grūti, piemēram, panākt, lai investori eh, līdzekļus ieguldītu lauku reģionos, bet ceru, ka to visu ir iespējams atrisināt. Paldies! Paldies! Selīmovičs kungs no Alde grupas. Paldies priekšsēdētāji, paldies Lauristinas kundzei par šo ziņojumu. Domāju, tas mums ļaus uh, turpināt darbu veiksmīgi. Es atvainojos, es nu pat ierados no citas komitejas, tādēļ uh, varbūt kaut ko uh, jau atkārtošu. Es augstu vērtēju digitalizācijas uh, transformējušo spēku, jo tas noteikti ļaus uzlabot mūsu konkurētspēju. Protams, tam līdzi nāk arī izaicinājumi, ņemot vērā darba organizēšanu. Es to esmu ņēmis vērā, bet kā liberālis, es gribu pirmām kārtām uzsvērt iespējas, kas rodas arī darba tirgu, jaunu darba vietu radīšanā. Zviedrijā, manā dzimtajā zemē, e, tiek izmantota digitalizācija arī rūpniecībā. Tas ļoti, tas nāk par labu e, cilvēku labklājībai un noteikti vajadzētu parūpēties, lai rūpniecība izmantotu digitalizācijas priekšrocības, ņemot vērā arī kvalitatīvu darba vietu radīšanu Eiropā. Ja mēs runājam par vienotā tirgus uh, darba vietu radīšanas potenciālu elektronisko komunikāciju jomā, īstenībā pat, uh, ja mēs veicam tāds ļoti pieticīgs aplēses, līdz 2020. gadam varētu rasties 2 miljonu darba vietu un daudzi būtu uh, jaundibinātu uzņēmumi. Protams, ir arī, nu, daži āķi vai e, daži klupšanas akmeņi, kas ir jāizskauž, e, piemēram, otrais punkts. Man zināmas šaubas sagādā definīcija universāla piekļuve internetam. Varbūt, ka vajadzētu būt nedaudz pieticīgākiem, lai šie uh, apmēru, lai šīs ambīcijas būtu realistiskākas. Tālāk sastajā punktā. Jā, politikai ir jāpielāgojas jaunajiem laikiem, bet ir jāņem vērā arī gan negatīvās sekas, neaizmirstot uzsvērt arī to labo. Piektais punkts platformu, darbinieku, juridiskā statusa precizējums. Jāsaka, ka Zviedrijā ir ļoti attīstīta digitālā ekonomika, tādēļ es uzskatu, ka šeit nevajag tādas uh, papildus normas vēl, jo mēs gribam uh, tieši pretēji atvieglot uh, digitālās ekonomikas attīstību, bet uh, Es, protams, saprotu, ka problēmas pastāv, bet, nu, ir varbūt medaļa, medaļa jāaplūko no abām pusēm. jāparūpējas, lai dalību valstis ņemtu vērā arī pulcēšanās brīvību, darba koplīgumus, mobilitāti. Šīs tiesības ir jāgarantē kādam, kas tās var īstenot. Tas ir ļoti būtisks tiesības, tās nedrīkst atstāt novārtā. Ir jābūt eh, kādam, kas varētu šīs tiesības garantēt ar likuma varu. Mēs, ALDE grupa, esam eh, liberāla grupa, proeiropeiska, varbūt pat dažreiz pārlieku, bet, nu, ir jābūt katrā ziņā arī garantijām Eiropas līmenī. Septītais punkts. Gribēju minēt, ka digitalizācija nes līdzi ne tikai izaicinājumus un riskus, bet arī iespējas, strādāšana mājās, mobilitāte, jauni uzņēmē darbības veidi. Vajag tā tad ne tikai runāt par problēmām, bet ir daudz vairāk jāuzsver tieši radītās iespējas. Gribēju pateikties referents kundzei, iesniegšu arī dažus grozījumus. lai varētu arī labāk uzsvērt um, savu nostāju kopīgajā ziņojumā. Paldies, Lopes! Meho kundze no Goe grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Jāsaka, ka ņemot vērā šī, šos jaunos ekonomikas veidus, protams, tiem ir jāpielāgo arī likumdošana. Digitālajā nozarē rodas jaunas darba vietas, jauni darba veidi, un eh, ir par to jāpadomā, slēdzot darba līgumus. Uh, un eh, jāparūpējas par drošību un veselības aizsardzību darba vietā, tāpat laikā ievērojot pamattiesības, tiesības eh, uz streiku un tālāk, tā tālāk. Un mums vajadzētu jau tagad nopietni domāt par darba sadalījumu digitālajā ekonomikā. Par to noteikti ir jāpalauz galvas. Lauristīnas kundze ir izteikusi daudzus vērtīgus priekšlikumus, ir ļoti labi, ka viņa atzīst arī sociālo partneru lomu un ar prieku gaidu nākamās uh, ēnu referentu tikšanās, un mēs arī iesniegsim vairākus grozījumus. Paldies! Zaļos. Kurš īsti pārstāv zaļos? Karima Dellī vai kāds cits? Neviens par šo ziņojumu? EFTD grupa? Nē, arī neviena nav, tāpat kā no ENF. Tas nozīmē, ka tagad ir komisijas kārta runāt. Oh, yes, sorry, Madam Jašļovieka. Please take the floor. Jažļevieckas kundze, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses arī gribēju piemetināt dažus vārdus. Ja mēs runājam par rūpniecības digitalizāciju, Eiropas valstīs situācija nebūtu nav homogēna. Un referentes kundze arī minēja, ka teorētiski tas varētu apdraudēt 40% darba vietu. Mums ir jāpārvērš šis izaicinājums iespējās. Mums ir jāsaprot, kuras darba vietas pirmām kārtām tiek apdraudētas. Ir jāuzskaita eh, tās profesijas, kas, piemēram, nav pārāk, teiksim, ambiciozs vai neprasa pārāk augstu kvalifikāciju. Un ir jāsaprot, cik lielā mērā šie cilvēki varēs piemēroties digitalizētajai pasaulē. Digitalizācija ir jāizmanto mūsu labā un ir jāmēģina arī prognozēt, kuras profesijas attīstīsies visdinamiskāk. Un, ja cilvēki zaudēs savu darbu vietu, jādod viņiem jaunas iespējas Eiropas prasmi programma ir jāizmanto šādā, šādiem nolūkiem. Eiropā mēs tagad pieredzam tādu digitalizācijas tsunami, un daudzi, kas nedzīvo Eiropas Savienībā, saka, ka mēs tam pat īstenībā nesam gatavi. Mums tas ir jāuztver ļoti nopietni. Kolēģis pie, teica, ka jau tagad jaunieši skolās un universitātēs uh, ir jāsagatavo drošai interneta izmantošanai, lai viņi var sagatavoties jaunajai rūpniecības ērai. Paldies! Thank you! Paldies! Tagad došu vārdu komisijai. Vai vēlaties kaut ko piebilst? <coughs> Thank you, Mrs. Uh, President. Uh, Priekšsēdētājs kundze, mums nav nekādu piezīmju. Mēs uh, ļoti rūpīgi ņēmām vērā, pierakstījām visu, kas izskanēja, un tad vēl arī apspriedīsimies ar kolēģiem. Paldies. Thank you, madam. Lauristins kundze, jums pēdējais vārds. Gribēju pateikties visiem ēnu referentiem un arī visiem pārējiem kas man palīdzēja, ir ļoti svarīgi, lai mūsu komiteja sagatavotu šādu atzinumu. Varbūt atbildot Alde ēnu referentam, viņš bija nedaudz noraizējies par uni universālo piekļuvi internetam, bet kolēģi tieši Zviedru bankas izdarīja ļoti daudz, lai šāda universāla pieeja tiktu īstenota jo eh, ļoti tālos lauku reģionos, mazos ciematiņos banku filiāls tika slēgtas. Un Tieši tādēļ arī eh, vecāki ļaudis un ciemata iedzīvotāji sāk izmantot internetu, internetbankas pakalpojumus. Un tika arī organizēti kursi interneta apguvēji, tur 100 tūkstoši cilvēku, vecāku cilvēku devās uz kursiem. Tas nozīmē, ka viņi ir gatavi to darīt, ja ir attiecīgs piedāvājums. Tādēļ universāla piekļuve ir panākuma ķīla, lai būtu šāda vienota digitalizētā pieeja. Mums taču ir vienotais tirgus, un mēs nevaram uh, cilvēkus uh, izslēgt no šīs grupas, no lietotāju grupas. Viņi taču ir ne tikai darbi, darbinieki, viņi ir arī klienti. Tādēļ universālā piekļuve mūsu acīs ir ļoti svarīga. Protams, ir jābūt infrastruktūrai, lai arī perifērijā, lai uh, ciematiņos jūs varētu izmantot internetu. Ļoti labi, ka tas ir minēts komisijas dokumentā. Uh, šāds solījums pat izskan investēt līdzekļus universālā piekļuvē. Un mums ir jādara sava darba daļa, jāmotivē cilvēku šīs iespējas izmantot. Protams, arī izglītība spēlē lielu lomu, tas ir jāuzsver, runājot par darba vietām, jaunām darba vietām, uh, Pētījumi pierāda, ka uh, pateicoties vienai augsti kvalificētai darba vietai, šajā jomā radīsies piecas papildus darba vietas. Tādēļ cilvēki ir jāapmāca, jāizglīto, ņemot vērā arī šīs uh, pakārtotās darba vietas un Ir jābūt, protams, arī tādai reālai cilvēciskai saziņai, kontaktiem nevar visu tikai datorizēt. Liels paldies par šīm interesantajām diskusijām, un es ceru, ka Strasbūrā 14. februārī mēs visi tiksimies un par to diskutēsim. 31. janvārī ceru saņemt ļoti daudzus grozījumus. Paldies! Thank you very much. The deadline... Liels paldies grozījumu iesniegšanas termiņš ir 31. janvārs eh, pulksten 12 dienā un eh, šī ziņojuma pieņemšana 22. 23. mārts. Un tagad pēdējais šīs dienas darba kārtības punkts. Un tas ir ļoti interesants. Tas ir Eiropas uh, kopīgā ietvara statistikas jomā izveide attiecībā uz uh, mājasēmniecībām un iedzīvotājiem. Un uh, tas ir saistīts ar uh, to, kā dažādām Eiropas Savienības daļām dot iespēju sasniegt vienādu attīstības līmeni. Par to mēs arī diskutēsim Eiropas parlamentā. Došu vārdu Mesariškungam, mūsu referentam. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti ceru, uh, ka komisijas pārstāvi ieradīsies agrāk vai vēlāk, un mums būs iespēja ar viņiem diskutēt par komisijas regulatīvo dokumentu. Protams, pirmā brīdī šķiet, ka tā ir ļoti tehniska regula, bet es gribu teikt, ka tā tas nav Nevis tādēļ, ka esmu referents par šo jautājumu un tādēļ saskatu tajā kādu īpašu nozīmību. Nē, mēs zinām, un tas ir ierakstīts arī regulas preambulā, ka ja mēs atbalstam uzskatu, ka visa politika Eiropā jābalsta uz faktiem un pierādījumiem, tad, lai to izdarītu, ir nepieciešams saulēcīgi saņemt uh, ticamus un salīdzināmus datus. Eurostats dara visu, kas ir tā spēkos, lai šādus datus sniegtu, tomēr pastāv vēl trūkumi datu apkopošanas jomā. Un šeit ir dažādi kompromisi. Vai nu ir ļoti specifiski detalizēti uzticami dati, vai arī šie dati tiek saņemti saulaicīgi un lai uh, panāktu optimālu kompromisu starp datu kvalitāti un salīdzināmu un saulaicīgu to pieejamību, ir nepieciešama regula. Tas nav tehnisks jautājums, tas ir politisks jautājums. Proti tāpat svarīgi ir uh, izlēmt, cik bieži pētījumi ir jāveic. Nevis jautājums ir, kāds būtu optimālais uh, pakalpojumu sniegšanas laiks eh, dažādos eh, dalību valstu statistikas birojos un Eurostatā, bet kā, ko, kas nepieciešams politikai, domājot par šo datu saulaicīgu saņemšanu un ticamību. Nevaru šobrīd vēl jums piedāvāt uh, dokumenta projektu, pie tā vēl mēs beidzam šobrīd strādāt un kā tas eh, gribu tikai norādīt, ka eh, tā ir iecerēta kā pamat regula, kura būs pamats, lai eh, turpinātu pieņemt citas regulas šai jomā. Nu, es uzskatu, es domāju, ka pēc pieciem gadiem pētījumu datu datu un citu datu sniegšana būs uh, reglamentēts šais uh, regulās. Es domāju, ka šis ir īstais brīdis nākt jums klajā ar dažādiem ierosinājumiem, protams, apzinot, ka uh, pastāv ierobežojumi, tā skaitā arī finansiāli ierobežojumi. Es kā referents uh, ņemšu vērā šo Sārānums par to, kā var uzlabot kvalitāte regulas palīdzību un tāpat laikā uh, nu, nepārsniegtos finanšu ierobežojumus, kas, uh, ar ko saskāramies, un uh, šie finanšu ierobežojumi diezgan būtiski ir. Un to mēs visu konstatējam vai gan sociālajās zinātnēs, gan arī izmantojot šos datus, jo ir skaidrs, ka Eh, ja eh, vēlamies panākt, lai dati gal galā būtu salīdzināti, tad eh, beigās šīs izmaksas ir dārgākas nekā, ja sākam pareizi visu darīt jau no paša sākuma. Mm, bet tas ir ļoti būtiski visu, visiem datu lietotājiem, ne tikai sociologiem, bet arī daudzām citām interesētām pusēm. Tas nāktu ļoti par labu, ja datus uh, Uh, ko gūstām pētījuma rezultātā būtu vieglāk salīdzināt. Minēšu tikai vienu būtisku lietu. Disagregācijas uh, līmenis ne visos pētījumos ir vienāds. Pats par sevi tas problēmas nerada, bet es gribētu, uh, lai būtu pieejami uh, solidaritāti ne tikai dalību valstu līmenī par virkni sociālās politikas jomu, jo politikas vai pētniecības nolūkos tad ir grūti salīdzināt, teiksim, sociālās politikas datus starp Vāciju un Luksemburgu, piemēram, nu kļūst būtībā bezjēdzīga jo mums ir gal galā kopīgs mērķis ar komisiju. Tātad arī mums šis mērķis ir tāds pats. Es ceru, ka debates būs interesants gan ar komisiju, gan ēnu referentiem par to, cik detalizētam regulējumam ir jābūt nākotnē ar deleģēto vai īstenošanas aktu starpniecību. Es domāju, tas mums nopietni jāizdiskutē ēnu referentu starpā un pēc tam arī komitejā. Liels paldies! Tā, tie bija mani ievad vārdi par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Mums ir neliela problēma manuprāt, ir uh, atsevišķu politisko grupu deputāti, kurus ļoti interesē šis temats. Bet esam uzsākuši diskusiju 15 minūtes ātrāk nekā bija paredzēts. Tas nozīmē, ka pēc 15 minūtēm ieradīsies deputāti, kuri būs enerģijas pilni, kam būs ļoti daudz jaunu ideju un kuri būs uh, Nu, nu, pat, teiksim, karēvīgi noskaņoti. Šobrīd eh, šo viņi vēl nav šeit. Mums pirms deviņiem vai desmit mēnešiem notika sanāksme. Gribu teikt, ka tur būtībā virmoja kaislības, kaut arī šī sanāksme notika diezgan vēlā pēcpusdienā un deputāti pauda vēlmi tikties ar komisiju un apspriest šo jautājumu vismaz vienreiz vēl, bet varbūt pat vairāk kārt. Un tagad es runāju gaidot, ka varbūt ieradīsies vēl citi deputāti, bet mēs, nu man ir arī saraksts, ā, nu, referentu saraksts. Daži no viņiem neatrodas zālē grafika dēļ, nu, bet varbūt gaidot viņu ierašanos, mēs varētu dot vārdu godātai Igaunijas deputātei Māriju Lauristīnai, kura ļoti labi pārzina visas šīs problēmas, to saistību ar ekonomiku. Paldies, tā ir ļoti laba iespēja. Man jāatzīstas, ka esmu socioloģe un pati izmantoju šos datus, un mm, tiešām šeit ir problēmas. Nu, trīs galvenās jomas. Pirmkārt, kā labāk izmantot nacionālos statistikas datus, jo šeit ir uh, dažādās valstīs atšķirīgas definīcijas. Nu, tās būtu jāharmonizē. Ja mums būtu pieejami statistikas dati ar harmonizētām uh, definīcijām, tad pētījums veikt būtu vieglāk un lētāk. Otrkārt, mums ir uh, jau tradīcija, ka tiek veikta Eiropas līmeņa pētījumi, teiksim, par mājasaimniecībām. Un tad ir arī Eiropas sociālo, socioloģiskais, uh, socioloģisko pētījumu veicēji, tas pat nav Eirostats, bet tagad uh, līdzekļu sāk pietrūkt un uh, šis dienests ir cietējis. Un vēl mums būtu jādomā par to, kā uzlabot Eurostata darbību. Ja mēs palūkojamies uz sociāliem rādītājiem, Eurostata pētījumos tie ir nepietiekami. Bet kā nodrošināt arī laika gaitā saskaņotību un salīdzināmību? ja mēs atrisinātu šīs problēmas, tās palīdzētu gan sociālajai politikai, gan arī sociālajām zinātnēm. Un vēl es gribu teikt, ka mēs tagad ieejam lielo datu laikmetā. Un būtu jāizvērtē, kāda veida lielie dati mums būs nepieciešami, un mums ir jāsagat jāgatavojas tam arī sociālās politikas joma. Ne visu šobrīd izmantojam, ko varētu izmantot. Paldies! Paldies par šo komentāru. Jūs strādājat arī pie digitalizācijas un, uh, jā, tas bija arī mūsu iepriekšējais darba kārtības punkts šodien. Esam jau sākuši Pirinska kungs esam sākuši ātrāk šo jautājumu skatīt nekā bija paredzēts, bet es domāju, ka Mēsārašu kungs vēl runās, viņš jau vienreiz ir uzstājies. Tagad dodu vārdu saskaņā runātāju sarakstu Pirinska kungam no EKR grupas. Paldies! Šis uh, priekšlikums ir ļoti būtisks. To sagatavojas komisija, jo šis, uh, šis priekšlikums lielā mērā noteiks to, vai varam novērtēt situāciju sociālajā jomā un arī uh, tas noteiks, vai spēsim uzlabot uh, politikas uh, veidošanu un īstenošanu. Es domāju, ka arī komisija uz to liek galveno akcentu. Tātad runa ir par mobe, modernizāciju, to tā saka arī komisija, un arī mērķis ir uzlabot Eiropas pusgada darbību. un arī uzlabot uh, sociālās politikas kvalitāti. Un komisija ir apņēmusies īstenot sociālo darba kārtību, trīskāršo A sociālo reitingu, un ir nepieciešami dati, lai varētu šos mērķus uh, sasniegt. Un tas ka vienā ietvarā ir iekļauti septiņi neatkarīgi pētījumi. Nu, šī ir ļoti vērienīga pieeja, bet ar to ir saistīts arī zināms risks, uh, kā tas ir radikālu reformu gadījumā. Šeit, piemēram, svarīgs jautājums ir arī tāds, ka īstenojot šo reformu, saīsināsies laiks, kurā dati tiks uh, iesniegti. Šobrīd uh, pētījumi tātad notiek uh, katru gadu. Teiksim, ir pieejami dati par iepriekšējo datu, e, gadu pirms šis pētījums ir veikts, un tie, šie dati tiek iesniegti gadu pēc pētījuma veikšanas. Tagad šis periods tiks e, saīsināts uz 11 mēnešiem, dati būs pieejami ātrāk. un uh, šis aktualizācijas periods būs īsāks, kad tiks veikts uh, gadskārtas izaugsmas pētījums, bet nav īsti skaidrs, kad komisija varēs apstiprināt šo 11 mēnešu periodu saīsinājumu un ir runa arī par sešiem mēnešiem, tātad šis jautājums būtu jāprecizē. Un tiešām mums ir nepārprotami jāsaprot, vai ir paredzēts tik ievērojami saīsināts periods starp datu ievākšanu un iesniegšanu datu, šā, ja šādā veidā dati tiks apkopot, tas um, palīdzēs uzlabot elastību. Patiesa situācija attiecībā uz sociālo situāciju un tendencēm ir mainīga, dažkārt šīs izmaiņas ir neparedzamas, kā tas attiec, attiec piemēram, uz uh, līdzsvaru starp uh, privāto un darba dzīvi. Un ir jāizmanto tāds datu aptvērums, ko varētu elastīgi izmantot, lai uh, varētu veidot nepieciešamās datu bāzes. Šeit varētu būt uh, tīri loģistiskas grūtības nodrošināt um, uh, elastību un tāpat jādomā par izdevumiem un izmaksām. Un tas atkal skara dalību valstu gatavību un vēlmi veikt šādus pasākumus. Esmu dzirdējis, ka vēl diezgan tāls ceļš ejams, lai uh, dalību valstis būtu gatavas un apņēmības pilnas iesaistīties šai pasākumā. Šeit ir e, nepieciešama mm, nu, tāda pārvaldība, daudz jāstrādā, jo dalību valstīm ir dažādi administratīvi dati. Uh, Eh, ir arī dalībvalsts, kas izmanto pārsvarā tikai pētījumus, un ir arī tāds eh, vidējs variants starp abiem variantiem. Komisija vēlas panākt lielāku saskaņotību un atbilstību horizontālā līmenī noteiktā laika posmā, būs uh, labāka iespēja pieņemt uh, lēmumus, mm, politiskus lēmumus, izmantojot dažādu veidu pētījumu rezultātus, kas šobrīd nav salīdzināmi. Tomēr pastāv risks attiecībā uz salīdzināmību laikā. Un šobrīd šobrīd, manu, esmu dzirdējis, ka tas rada bāžas atsevišķām dalību valstīm, un tas var radīt nopietnas problēmas, piemēram, attiecībā uz bezdarba rādītājiem, salīdzinot nodarbinātības statistiku dažādās bezdarbnieku grupās, dažādos bezdarba veidos. Un Komisijai vajadzētu paskaidrot, kā viņi ir paredzējuši tikt galā ar šo risku. Tāpat plašākā eh, mērogā salīdzināmība ir saistīta ar faktu, un to, manuprāt, min arī komisija, ka sociālie dati tagad tiek pārstrādāti bet ir vēl cits datu kopums, proti uzņēmēja darbības statistika, kas daļai atbilst sociāliem rādītājiem, teiksim, ienākumu struktūras pētījums arī šeit. Daļēji mm, šādu datu analīzē arī būtu būtiska šo visu pasākumu veikšanai. Un, manuprāt, vajadzētu atbalstīt šos komisijas centienus, nolūkus. Un uh, būtu vērts arī jā, uh, apspriest detaļas un praktiskos risinājumus, un tāpat laikā būtu jāapzinās, ka šeit mēs e, iebraucām neizpētītos ūdeņos. Un viss būtu jāvērtē objektīvi. It īpaši domājot par to, ka dalība valstis iesaistīsies šajā procesā, lai e, tas e, vainagotos ar panākumiem. Paldies! You didn't hear the last one? Nedzirdējāt pēdējo komentāru. Es tikai norādīju, ka ECR un Aldes pārstāvi šeit nav, bet GNGL e deputāti ir klāt. Lūdzu, jums vārds arī Jāna referentei. Paldies, priekšsētētāji. Daži komentāri no manas puses par šo dosē. Man šķiet, ka centieni harmonizēt regulējumu ir pozitīvi vērtējami, lai beigās būtu labāka informācija un vieglāk sniedzami pakalpojumi. Tas nāks par labu gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai. Un, lai pienācīgi risinātu šos svarīgākos jautājumus Eiropas Savienībā, kā sociālā izslēgšana, prasmes, mobilitāte, izglītība, ir tiešām nepieciešams labs statistikas pamats, lai izvērtētu un virzītu priekšā rīcību politiku. Tādēļ, manuprāt, labklājība un uh, situācijas uzlabošanās visiem pilsoņiem ir saistīta ar socioekonomiskiem apstākļiem, un tas ir šīs regulas pamatmērķis, un var pievienoties referentam, ka šis nav tikai tehnisks dosjē, bet gan politisks. Tādēļ ir svarīgi, lai arī regulā būtu iekļautas tehni, tehnoloģikā attīstība, kas ļautu piesaistīt jaunus dalībniekus, uh, veidot aptaujas un lai statistikas datu apkopošana būtu pietiekami elastīga un būtu lietotājiem draudzīga. Daži jautājumi, kas mums rada bāžas. Ir nepieciešama papildus informācija, manuprāt, par piedāvātajiem izmaiņām attiecībā uz aptaujām par dzīves apstākļiem. Komisijām parlamentam ir jāatbalsta jāsaprot, vai pārējos no 4-6 viļņu ciklu nākotnē varētu samazināt respondentu skaitu statistikas aptaujās, un vai tas varētu kaitēt mūsu kopējiem mērķim šīs regulas kontekstā. Man tiešām ir prieks redzēt, ka tagad ir iekļauts uh, ieņēmumu apjoms 3.2h punktā, lai iegūtu kopainu par sociālo un ekonomisko situāciju dalībvalstīs. Uh, labklājības līmenis tiešām ir jāmēra. Un gribētu arī uzzināt, vai dalībvalsts saņems finansiālo atbalstu no Eiropas Savienības, jo dalība dažos pētījumos ir obligāta. Un nobeigumā tādā plašākā kontekstā es patiešām ceru, ka diskusijās par regulu mums būs iespējas tālāk arī debatēt par atsevišķiem reģistra datiem, tātad perso par personām, ko dalībvalsts sniegs Eirostat, tos, lai arī klasificējam, ka mikrodats, manuprāt, par to nepieciešams būtu vēl aizvien diskutēt. Ir pozitīvi elementi attiecībā uz kopējām regulas ir aprisēm. Ceru, ka komisija un parlaments varēs sadarboties jautājumos, kas vēl aizvien ir neatbildēts šīs regulas kontekstā. Protams, sadarboties ar dalību valstīm un vēl jau svarīgāk ar Nacionālajiem statistikas birojiem. Paldies! Thank you. Paldies! Zaļo pārstāvs nav ieradies. FDD, viņiem referenta nav. Risoto kundze šeit nav. Jūs pārstāvtāji nef, lūdzu. Merci, Madame le Président. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, uh, sākotnējā ideja izveidot tādu kopīgu ietvaru aktuāliem, ticamiem statistikas datiem par sociālajiem jautājumiem ir pelnījusi atbalstu. Tomēr pastāv jau daudzi statistikas institūti, kas darbojas um, nopietni, un ja runājam par vienkāršošanu attiecībā uz šiem uh, statistikas datiem. Mēs tāpat uh, uz, esam pret to, ka komisija, kas nav ievēlēta, ar deleģētiem aktiem var mainīt statistisko pētījumu tematiku, kā tas ir paredzēts šajā projektā. Turklāt alternatīvā datu apkopošana rada jautājumus par to, kā tas viss darbosies, kādas ekstrapolācijas tiks veiktas. Uh, modulācijas ziņā un kā tiks respektēta iedzīvotāju pr privātā dzīve, privātums, jā, šie dati tiks nodoti valsts aparātam. Un noslēgumā Eiropas statistikas eh, dati tiek izmantota Eiropas pusgadam un stratēģijai 2020. Tāpat laikā Eiropas statistikas datu ietvars ir vērsts uz uh, sociāliem mērķiem, un līdz ar to mēs varam tikai secināt, ka ir bijusi viena neveiksme pēc otras. Paldies! Paldies! Meceļš kungs no zaļajiem jūs teicāt kā ievadvārds, bet uh, tad, kad jūs izteicāties komisijas nebija klāt, varbūt jums ir kas piebalst, piebilstams vai varbūt vēlaties ko atkārtot. Pirms dodam vārdu komisijas pārstāvim. Ja tā, tad lūdzu. Liels paldies, izteikšos pavisam īsi ātri. Paldies visiem par komentāriem, jo ja tagad redzam, ka viedokļa apmaiņa būs auglīga ar ēnu referentiem. Manuprāt, dosie tiešām ļoti svarīgs. kas attiecas uz skaidrojumiem precizējumu no komisijas attiecībā uz šo regulu. Liela daļa jautājumu jau ir izskanējuši. Mana pieeja jautājumu ir sekojoša. Es saprotu gan sākotnējo mērķi, gan arī ierobežojums, mm, kas ietekmēja komisijas sākotnējo priekšlikumu. Un kāds konkrēts jautājums, attiecībā uz kuru jau esmu guvis gan zināmas ieskatus, konsultējoties ar komisijas pārstāvjiem. Regula vai šīs regulas elementi ir visai plaši jau pārnāti ar dalību valstu statistikas birojiem. Vai varat um, tiešām apstiprināt, ka nu, nav vēl tātad, ka tas jau ir paveikts un nav mums tas, um, nav pie tā vairs jāatgriežas milzīgi plaši. Šobrīd man tās galvenās bažas ir saistīts ar to, kādā veidā definēsim līmeni starp politisko regulējumu un tehnisko, kā panākt līdzsvaru. Nu, tie, protams, tādi pieslīpēšanas elementi un detaļas, kas būs jāpaveic arī attiecībā uz parlamentu priekšlikumu. Nu, kolēģis, kas gan devās jau prom, uzdeva ļoti svarīgu jautājumu deleģēti akti, kā ar tiem tiks strādāts. Bet visā citādi pavisam drīz saņemsiet arī man ziņojumu kopiju. Darbs pie tā notiek, tas top, tādēļ šobrīd varbūt specifiski komentārus nepaudīšu par pašu ziņojumu projektu. Nu, vienīgi varu pievienoties sākotnējiem jūsu mērķim, sākotnējiem aprisēm un saprotu tieši tāpat kā kolēģi, ka jautājums tiešām būtisks. Tādēļ domāju, ka būs ļoti vērtīgs šis pasākums un darbs pie šī dosē. Paldies! Paldies! Došu vārdu Gualagoi kungam no Sociālās statistikas biroja. Varbūt jūs vēlaties ievadīt uh, šo diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji! Iemesls, kādēļ top regula, ir tas, kā jau tas izskanēja, laicīgā sociāla statistika, uz kuru var paļauties, ir būtiski svarīga Eiropas politikai. Pusgads, 2020, sociāla darba kārtība un tā tālāk. Un sastopamies ar aizvien pieaugošu datu lūgumu apjomu gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Uh, izaugsmu un darba vietas, pie, pie, darba vietu pieejamība, nabadzība, sociālā izslēgšana, vienlīdzība, izglītība, prasmes, digitālās prasmes, veselība, sociālā aizsardzība un arī labklājība. Visi šie jautājumi, protams, tiem pamatā ir jābūt laicīgiem statistikas datiem, uz kuriem var paļauties. Tādēļ jāsaka jā. Ja Nu, jau vairāk gadu garumā sastrādājamies ar dalībvalstīm, ar dalībvalstu statistikas iestādēm, strādājot pie sociālās statistikas datu modernizēšanas, lai mēs varētu rēģēt um, atbilstoši šiem izaicinājumiem. Mēģināšu ieskicēt nākotnī, varbūt tas atbildēs arī uz jūsu jautājumiem. Pirmkārt, regulas projekts, par kuru šodien arī runājam ir pirmā, tā ir pam, pirmā pamatregula projektam, kas sastāvēs no trim regulām. Aptaujas, otrā būs saistīta ar iedzīvotājiem, iedzīvotāju skaitīšanu, un trešā regula, kas būs gaidām vēl vēlāk, būs dati, kas balstīti uz administratīvajiem uh, datiem izglītības, veselības, sociālās aizsardzības jomās. Šāda pakāpeniska pieeja ir izvēlēta pragmatiska apsvēruma dēļ. Un, protams, ka kopumā modernizācijas kontekstā ir uh, vēlme nodrošināt konsekvenci, lai beig beigās mums būtu visaptarošs statistikas datu pamats. Sākām ar regulu par aptaujām Mums šķita, ka tā ir daudz sološākā tīra attiecībā uz uzlabojumiem, ko varētu īstenot. Otra lieta, ko gribētu uzsvērt. Jā, patiešām šī regula nodrošinās vienkāršojums. Tie tādā ziņā, ka vienā satverā būs septiņi datu apkopojumi. Mūsuprāt, tas uh, padarīs um, bagātākus pieejamos datus, radot tīri iespējas šo aptauju ietvaros un veicinās arī sinerģijas starp šiem aptauju kopumiem. Lai mēs varētu runāt par prasmēm, vairākās um, dimensijās, kur ir jārunā gan par izglītību, gan par darba tirgu, kā arī uh, ieņēmumu, sadalījums, labklājību un tā tālāk. Tajos gadījumos, kad nepieciešami informācija par ieņēmumiem, dzīves līmeni, lai saprastu, kāds ir patēriņš un labklājība kopumā. Trešā ir laika dimensija. Šobrīd sastopamies ar lielu problēmu saistībā ar laiku. Ieņēmumu dati ir pieejami divus gadus pēc references perioda beigām, un mēs gribam uzlabot uh, šo laika aspektu par veselu gadu, lai dati būtu pieejami tik līdz sākas Eiropas pusgads, lai tos varētu izmantot par pamatu pusgada mērķiem. Ceturtais elements. Mēs, protams, pilnībā apzināmies, ka šī lietu attīstība arī radīs izmaksas dalībvalstīm un slogu respondentiem. Tādēļ regulā ir iekļauti elementi, kas uh, risinās šos jautājumus. Gribam izmantot modernus datu apkopošanas instrumentus, tas jau tika minēts, administratīvos datu, avotajā skaitā lielos datus, jaunās tehnoloģijas, modern link, un arī caurskatāmā veidā pamataktā ir atrati galvenie izmaksu avoti, jo īpaši paraugu apjoms un arī termiņi datu iesūtīšanai un aptauju biežums un periodiskums. Tāds aspekts, kas ir īpaši svarīgs, ir elastība. Vēlamies izveidot tādu satveru, kas tiks izmantos daudzu gadu garumā. Un redzam, ka arī vajadzības ļoti ātri mainās. Uh, Tad ir nepieciešama elastība, lai mēs varētu izpildīt prasības, kas pastāvīgi pārmainās. Tas nozīmē, ka nebūsim pārmēru detalizēti uzskaitot regulā jomas, tieši pretēji. Mēģinājām redakciju atstāt vispārīgu, aptverējiem priekšmetiem, pētāmajiem priekšmetiem, uh, Un tad plānojam uh, divus elementus, kā šie tātad detalizētie mainīgie lielumi. Tos atstāsim tehniskā līmenī. Tas ļaus mums tātad sasaistīt tehnisko un politisko līmeni. Likumdevējiem ir jārod šis līdzsvars. Tātad ir jāatrunā aptveramā tēma un tādējādi mēs nonāksim pie mainīgajiem lielumiem, kas Mm, reprezentatīvi atspoguļos um, mērāmos tematus, jomas. Un, lai nodrošinātu šo elastību, regulāri paredzētu deleģētie akti, kā arī īstenošanas akti. Protams, tas viss ir atbilstoši starp, starp iestāžu nolīgumā paredzētiem principiem. Salīdzināmība. Arī tas ir ļoti svarīgs jautājums tieši tāpat laika aspekts. Datiem jābūt salīdzināmiem laikā. Tādēļ ir paredzēti konkrēti pasākumi, ko pārunājam šobrīd ar Nacionālām statistikas iestādēm, lai izvairītos no pārtraukumiem, un datiem jābūt salīdzināmiem starp vai dažādām valstīm. Mūsu vispārējā pieeja šim uh, tiesību aktam ir orientēta uz rezultātu, tas nozīmē, ka mēs nosprožam mērķus, datus, kādus gribam iegūt, un datu ievade paliek dalībvalstu ziņā. Izvēlē, iz, izvērtējot attiecīgo jomu un datus iesniedzot, bet šeit grib pilnīgi skaidri norādīt, ka attiecībā uz nodarbinātību un bezdarba rādītājiem esam ļoti rūpīgi izanalizējuši situāciju, un tas parāda, ka ir būtiski harmonizēt pieeju attiecībā uz jautājumu secību aptaujas anketās. Uz to ir norādījušas vairākas dalība valstis, kā uz ievads datu, datu ievads harmonizāciju, bet, nu, galvenmērķis ir salīdzināmība, un mums šķiet, ka, ja, lai to sasniegtu, ir nepieciešams harmonizēt zināmus elementus, tad būs nepieciešams um, atbalsts un būs jāiet šādā virzienā. Regulā esam paredzējuši arī finansēšanas normas, kas palīdzētu valstīm veicināt nepieciešamo kapacitāti šīs jaunās pieejas īstenošanai. Un arī, lai varētu veikt pilotpētījumus, lai beig beigās mums būtu robusta metodika, kas ļautu mums sasniegt mūsu izvirzītos mērķus attiecībā uz datiem. Priekšsādētājs kundze, mēs ļoti cieši vēlamies sadarboties ar Eiropas parlamentu šajā ļoti svarīgajā saturā un jautājumā. Tādēļ ar prieku uzklausīsim jūs komentārus, jūs jautājumus, ar jums diskutēsim, cik vien iespējams sniegsim atbildes. Mums šķiet, ka šī regula komisija nostādīs tādā situācijā, ka mēs spēsim sniegt labākus datus, kas var būt par pamatu labākam regulējumam. Tādēļ lūdzam jūsu atbalstu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Mēs arī kungam dodu vārdu. Jūs esat referenti. Lūdzu, komentāri. Paldies, paldies! Sākumā gribētu pateikties par prezentāciju. Ļoti skaidrs viss. Bet, protams, uzskatu, ka gan ēnu referenti, gan arī pārējās iesaistītās puses no parlamenta puses uh, noteikti vērsīsies kādā brīdī pie jums ar konkrētiem jautājumiem. Neaprož, neaprobežosimies tikai ar šo viedokļu apmaiņu. Un paldies jums arī par to, ka iedrošinājāt, ka modernizācija notiek vairākās fāzēs, esat konsultējušies ar dalībvalsts statistikas iestādēm. Tātad tas nav kaut kas pilnīgi jauns, un beig beigās padomē nevajadzētu būt milzīgi pārsteigtai par rezultātu. Nu, ceru, ka milzīgi padome pārsteigumu neizrādīs. Kas attiec uz detaļām, ir vairāki tādi mazāki jautājumi, kas, manuprāt, kādā brīdī noteikti būs jāpārunā par to, kas konkrēti būs deleģētajos aktos. Princips ir skaidrs. Tas ir pieņemams. Un tas pilnībā arī atbilst starpiestāžu nolīguma principiem. Tas man nekāds problēmas nerada. Bet, nu, detaļas iespējams tomēr varbūt uh, vajadzēs uh, pārnāt arī politiskā kontekstā. Un domāju, ka šāda lūguma izskanēs arī no citiem parlamenta deputātiem. Otrakārt. Arī tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs, vai vismaz es kā referents, šī res, darba rezultātā gribētu nonākt pie krietni labāka, labākas kvalitatīvās datu pārvaldības, datu apkopošanas, tajā skaitā pilnīgi caurskatāma datu publicēšana, kā arī metodika attiecībos datu ievākšana. Tas ir būtisks, svarīgs jautājums visu statistikas datu gadījumā, jo īpaši attiecībā uz aptaujām. Ja metodika nav pilnīgi skaidra, tad dats ir ļoti grūti izvērtēt. Un, cik noprotu, tad ne visas dalībvalstis šobrīd izmanto identiskus vai pat līdzīgus uh, atsauces noteikumus paraugiem, piemēram. Nu, un tie tie jautājumi, kas, manuprāt, ir jāregulē. Tie ir jāregulē Eiropas līmenī. Tas nav jautājums, ko varam pilnībā atstāt statistikas biroju ziņā. Tādēļ, ka parasti valstīs uh, lielā mērā balstāmies tradīcijām, tomēr uh, jaunās uh, prasības, jaunie izaicinājumi norāda, ka nepieciešami datus, ko varam paļauties, kas ir salīdzināmi, nu, attiecīgi tad tādēļ nepieciešams harmonizēt. Kas attiec tālākajām izmaksām, papildus izmaksām, arī tas ir jautājums, kas noteikti kādā brīdī izskanēs. Man tiešām liels prieks, ka komisijas priekšlikumā tas ir atsevišķi atrunāts, bet, nu, ja kurā gadījumā tas ir jautājums, kam nāksies pievērsties kādā brīdī. Beig beigās, nu, kādam jau tomēr būs jāsniedz standarta kvalitātes rādītāji. Nu, šobrīd detaļās negribu iedziļināties, jāatzīst. Daudz komentāru, ko pauda kolēģi, tiešām ir vērtīgi, tajā skaitā tātad uh, biežums, periodiskums, publicēšanas uh, temps, vai tas radīs papildus izmaksas, papildus uh, cilvēkstundas būs nepieciešams dažādiem statistikas birojiem. Nu, arī tās ir detaļas, ko mums ēnu referents sanāksmē nāksies pārnāt, un tad atgriezīsimies pie jums ar jautājumiem vai komentāriem. Nobeigumā gribētu tikai teikt, ka ļoti pozitīvi vērtē regulu kā tādu. Pilnībā apzinos, ka šis kalpos par precedentu nākotnēji tālākiem darbam šajā jomā, un ar nepacietību gaidu ļoti koleģiālas attiecības šajā dosjē. Un beig beigās veiksmīgu un pozitīvu regulējumu. Paldies! Paldies! Došu vārdu Pirinska kungam. Un tad Linda Boilēni, ja tā drīkst. Uh, thank you, Madam Chair. I don't think I have anything uh, substantial to add. I very much share the approach of uh, the rapporteur, and I also am looking forward to a Paldies referentam. Es arī ar prieku gaidu mūsu eh, produktīvās diskusijas turpmāk. Bailons kundze? Jā, nu varbūt ēnu referentu sēdē pataupīšu turpmākās diskusijas. Loristins kundze? Jums viss ir paprātām. Nē, es tikai gribēju piebilst, ka ir Eiropas sociālais pārskats. Tas neatiecas uz Eurostat sistēmu, bet tur arī ir rādītāji, metodoloģija, tā tad viss tiek izmantots un tur ir ļoti caurskatām metodoloģija un datu bāzē ir iespējams piekļūt bez jau kādām problēmām. Es ceru, ka komisija to uh, nepalaidīs uh, garām. Paldies! Hey. Labi. Vai Eurostat vēlas kaut ko vēl teikt? Jā. Jā, mums vajadzētu atzinīgi vērtīt, vērtēt izskanējušos domu graudus. Liels paldies arī par pausto atbalstu regulējuma uzmetumam. Ja mēs runājam par datiem un datu caurskatāmību, Ir, protams, jābūt arī informācijai par kvalitāti. Caurskatāmība, jā, tas ir ļoti labi. Mēs vēlamies publiskot visu informāciju, kas ir mūsu rīcībā. Ja mēs runājam par kvalitātes garantijām, tas mums ir ļoti svarīgi. Un ir arī eh, jāharmonizē koncepti, eh, avoti, informācijas avoti un ir jābūt arī kvalitātes garantiju tīklam, kas tiek eh, efektīvi izmantots, lai pēc tam varētu garantēt uh, publicēto ziņojumu kvalitāti, lai būtu pilnīgi caurskatāmība. Paldies! For... Paldies, ka ieradāties. Domāju, šīs bija ļoti auglīgas diskusijas tikpat labas kā iepriekšējā sēdē, kad mums bija ārkārtīgi kaismīgas debatas. Šodien mums bija ļoti auglīgas debatas. Liels paldies, ka ieradāties pie mums, uzkavējāties kādu brīdi šeit, esam darbu beiguši, rīt tiekamies atkal, pie mums uh, būs uh, ieradušies viesi, ir daudz interesantu darba kārtības punktu. Maltas prezidentūra iepazīstinās mūs ar savu programmu, būs vairāki ministri, tad būs diskusijas par nosūtītajiem darbiniekiem un arī eh, pakalpojumiem. Gaidu jūs visus rīt. Paldies!